about not only budget deficit but imbalance. Mes chers collègues, Dārgie kolēģi, piedāvāju sākt sanāksmi. Vous, vous avez vu l'ordre Jūs visi esat saņēmuši darbkārtības projektu. Ja nav nekādu komentāru, tad uzskatīsim, ka tā ir apstiprināta. Apsveicu, ka uh, augstās pārstāvētās personas ir ieradušās no Lietuvas prezidentūras. Neredzu gan viņus bet uh, prezidentūra ir pārstāvēta. Ah, jā, Lietuvas pa, eh, prezidentūras pārstāvis ir savā vietā, viņš ir laicīgi ieradies un apsveicu arī, ka ir ieradies eh, komisijas ģenerāla direktora kungs, kuram arī ir sava vieta šeit, jā, ļoti labi. Viņš ir formā, viņš ir sarunās zaudējis savu žaketi. Evijā. Ļoti labi esam zālē, kurā notiek arī samierināšanās sanāksmes, kas, protams, eh, nav komisijas darbam ideāla vieta, bet, nu, tā kā šeit ir runa par eh, sarunu eh, rezultātu izvērtēšanu, visu sarunu rezultātu izvērtēšanu, kas ir notikuši šogad, tad tas ir tomēr pozitīvi. Redzu, ka ir arī klausītāji, skatītāji, un drīz ieradīsies Portugāles televīzijas delegācija. Uh, bet viņi vēl nav zālē. Ļoti labi. Tad apsveiksim viņus tad, kad viņi ieradīsies. Viņi veido reportāžu par Portugāles eh, deputātiem. Par Portugāles deputātiem budžeta komitejā. Priekšsādātāji paziņojumi. Vērš jūsu uzmanību uz to, jo īpaši, ka 2014. gada uh, parlamentārā nedēļa, kas būs uh, no 20. janvāra 2014. gadā. Jūs zināt, ka uh, jau trešo gadu mēs gada sākumā organizējam tikšanos ar mūsu Nacionālo parlamentu kolēģiem. Un jau divus gadus šīs tikšanās oficiāli notika Eiropas semesta eh, procedūras ietvaros. Tas ir eh, interesants eh, aspekts parlamentārās kontrolas kontekstā, un tad tas ir tas brīdis, kad komisija ir piedāvājusi savus izaugsmes prognozes, un Marta Eiropadome definē pirmās politiskās orientācijas un tad Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu pārstāvji var izteikties. Šogad eh, konferences, kas ir paredzēta janvāra beigās, tātad nākamā gada janvārī, eh, būs īpaši svarīga, jo tajā pašā nedēļā trīs dienas uh, notiks tātad šī parlamentārā konference, kam tagad būs formāls raksturs, starpinstitucionāls raksturs savā veidā arī, uh, un starpparlamentārā konference, ko paredz budžeta stabilitātes 13. pāns, stabilitātes līguma 13. pāns. Tur būs gan Nacionālā parlamenta, gan Eiropas parlamenta pārstāvji un 25 no 28 valstīm, kas ir gandrīz tās pašas, kas pirmo reizi uh, Eh, tikās Viļņā pirms mēneša un kas tiksies eh, otro reizi Eiropas semestra kontekstā, tie praktiski būs eh, tie paši dalībnieki šajā parlamentārajā nedēļā. Tas notiks Briselē, šeit, pie mums. Un es jums atgādinu, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentārieši būtu klāt. Un jo īpaši pēcpusdienā, viena pēcpusdiena šajās šo trīs dienu laikā uh, tiks uh, paredzēta uh, viedokļu apmaiņai starp budžeta komiteju un Nacionālo parlamentu budžeta komitejām. Būs arī ekonu un amploā komitejas, kas kopā ar mums to organizē. Būs viena sesija, kas būs speciāli mums un ir ļoti svarīgi, lai mēs lielā skaitā būtu pārstāvēti. Un lai būtu gan kvalitāte, gan kvantitāte. Kvalitāte, ko nodrošinās e, portugāļu kolēģi, un um, kvantitāte tad pārējie. To es saku presē, kas ir klāt. Mums ir jāapstiprina secinājumi pēc 17. oktobra un 22. oktobra sanāksmēm, tātad protokolu šīm sanāksmēm, ja neviens neiebilst, tad tie tiks uzskatīti par pieņemtiem. Uh, Tagad ceturtais punkts. Samierināšanās procedūra. Rezumēšu īsi, un pēc tam mūsu referenta Anna Jensen varēs papildināt, un Monika Holmajera atvainojas, ka viņa nevar ierasties, jo viņai ir uh, citi pasākumi savā valstī, no kuriem viņa nevarēja atteikties. Daudz no jums bija klāt parlamenta deputāti, gandrīz visi, izņemot eh, tautas partijas ēnu referentu, viņš ir sliktais skolnieks, kas nestrādāja pa nakti, un arī vēl daži citi, bet, nu, pārsvarā visi bija klāt. Toties uh, Publika, protams, nebija klāta, izņemot dažus citu institūciju pārstāvjus. Tātad apkopojot sarunas, samierināšanās sarunas bija ilgas nederīgi ilgas, manuprāt, un uh, man šķiet, ka mums uh, mierīgi tagad vēsu prātu vajadzētu to visu izvērtēt, saņemt informāciju un uh, nodot ieteikumus nākamajam parlamentam, mūsu sakotājiem, jo 17 stundas sarunu bez pārtraukuma no 11. rītā līdz 4. Uh, nākamās dienas rītā un, un to visu veltīt, lai uh, konstatētu, ka puse no miljārda ir 500 miljoni. Nu, tas ir 16,5 stundas pārāk ilgi veltīts laiks šī jautājuma noskaidrošanai. Tas varbūt apmierina sarunu uh, fānus, piekritējus un nespē, neslēpš jums vienu lietu. Personīga piezīme. Un uh, tā bija pēdējā sanāksme, ko man bija, uh, šīs sarunas bija pēdējās, ko man bija tas gods vadīt uh, budžeta komitejas priekšsēdētāja amatā, bet galīgais rezultāts manuprāt, tomēr ir pieņemams parlamentam, katrā ziņā to parlamenta vārdā akceptēja parlamenta delegācija. Atgādinu, ka saskaņā ar līgumā paredzēto procedūru tā nebija budžeta komitejas delegācija, tā bija delegācija, kur veidoja priekšsēdētāja konference. Un lielākā daļa deputātu, protams, bija no budžeta komitejas, tas ir skaidrs, bet ne visi. Un uh, delegācijas vadītājs bija parlamenta priekšsādātājs, un saskaņā ar to, ko paredz uh, līgums, ja ir uh, uh, panākts risinājums samierināšanās sarunās, kā tas nebija pagājušajā gadā, bet tā tas notika šogad, tad delegācijas vadītājs paraksta. Tā tad ir paraksts fiziski, oficiāli tiek parakstīts parlamentu vārdā dokuments. Un arī padomas vārdā ministra prezidents paraksta. Uh, un pēc tam samierināšanās rezultāts tiek iesniegts tieši balsojumam plenārsēdē. Tā ir procedūra, kas uh, ir atšķirīga no parastās likumdošanas procedūras. Šo pēcpusdienu mēs nebalsosim par 2014. gada budžetu. Mūsu uh, tātad, komiteja tas ir noslēdzies. Uh, Būs balsojums, bet tas būs balsojums plenārsēdē par samierināšanās rezultātiem. Un šis rezultāts saskaņā ar līgumu tiks uzskatīts par parlamentā pieņemtu, izņemot, ja ir balsojums pret, proti, eh, ja balso pret vairākums parlamenta deputātu, ja ir negatīvs klausātais vairākums. Tā ir procedūra. Un pat ja mēs e, nebalsojam šo pēcpusdienu šovakar par 14. E, gadu budžetu, mēs balsosim par 9. E, budžetu grozījumu, mēs balsosim par elastības instrumenta izmantošanu attiecībā uz otro kategoriju. Uz 1B kategoriju, lai palīdzētu Kiprai, Tās ir iekļauta, uh, šī palīdzība ir iekļauta arī 2016. gada budžetā. Uh, ar septīto budžeta grozījumu jau tika atrisinātas zināmas citas problēmas, un, protams, uh, šī būs iespēja izteikt komentārus par šiem rezultātiem. Es personīgi domāju, ka mēs esam spējuši saskaņot divas sākotnēji šķietam pretrunīgas prasības, kas ir politiskas prasības. Tas ir politisks vērtējums. Katra grupa, katrs deputāts var atšķirīgi politiski vērtēt lietas. Bet saskaņā ar manu viedokli mums politiskajā un ekonomiskajā tagadējā kontekstā Eiropā no vienas puses ir jābūt striktiem budžeta pārvaldībā, un striktiem tādā izpratnē, ka e, jābūt sākotnē juridiski striktiem. Tam ir jābūt līdzsvarotam budžetam, un tas arī ir jāievieš e, līdzsvarotā veidā. 2013. gada budžets tiks īstenots līdzsvaroti. Un risks, e, kāds bija pagājuši gadu, mm, nu jā, tur attiecībā uz 2014. gada Uh, budžetu, uh, bija dažādi uh, radoši koncepti, piemēram, atliktie maksājumi, un tas risks, kas bija atkal šogad ar šo te jautājumu, kas radās, proti vai mēs spēsim sasniegt maksājuma apropriācijas tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams šajā uh, Uh, pēdējā uh, finanšu perspektīvas gadā, kas ir 2013. gads, un tas ir uh, paaugstināts risks, un parlaments pagājuši gadu balsojot par 2013. gada budžetu saņēma divus paziņojumus par to, ka ir jābūt gataviem maksā, tātad palielināt maksājuma apropriācijas, jā. Ja Eh, šāda nepieciešamība ir un kas eh, savu balsojumu par DFS regulu eh, sniedz ar nosacījumu, ka, komis, ka, ka padome būs gatava pēc iespējas palielināt maksājuma apropriācijas. Um, tātad tie bija 11 miljārdi 200 miljoni eiro. Neatgriezīšos pie atsevišķām epizodēm, pie tā, ka bija jāsadala par daļām šī summa, ka bija tiešām aktīvi jāicina, jāuzstāj, lai paņāktu šo trešo maksājumu daļu. Un eh, šie, šis nosacījums, kas eh, eh, tika, kādi nosacījumi tika uzstādīti, lai ministra akceptētu 3,9 miljārdus, uh, Tas viss tagad ir atrisināts, un mēs varam uh, ar prieku konstatēt, ka tā kā komisija to piedāvāja, parlaments 2013. Uh, uh, gadā ir panācis palielinājumu par 11 miljardiem 200 miljoniem eiro. Kas attiecas uz vajadzībām, tas, protams, ir pozitīvi vērtējums, nu, varēja sasniegt vēl vairāk. Uh, jo eh, līgumi tiks ievēroti, visas saistības tiks ievērotas, bet eh, eh, rēķini, kas ienāksies gada beigās, kas tiks pārlikt uz nākamā gada maksājumiem, bet uh, raugoties uz uh, parlamenta kapacitāti panākt padomas piekāpšanos par maksājumu apropriācijām, tad tomēr mēs esam daudz panākuši, tā to vērtēju. Mums uh, ir izdevies, Giovanni nav klāt vai vēl nav ieradies, kas attiecas uz 2014. Uh, es atvainojos 13. gada budžeta izpildi un neparedzētiem elementiem, kas parādījās pēc mūsu politiskās vienošanās par DFS un 1,2 miljārdiem, kas bija plūdi centrālajā Eiropā, Vācijā, Austrijā, Čehijas republikā un Rumānijā ar daudziem upuriem, mums izdevās uh, rast formulu, kas mums šķita pieņemama, kurā 250 miljoni tika rasti uh, vispārējos pārvietojumos. Tātad tie nebūs 400 miljoni, kā to nobalsoja padome, bet 250 miljoni. Un tas ļauj mums ietaupīt 150 miljonus, ko vēlējās padome, lai parakstītus jaunus pētniecības nolīgumus, lai turpinātu pētniecības politiku, uh, Tagad tas sauksies uh, apārsni 2020 un tie būs uh, līdzekļi pētniecībai. Par 2014. gadu. Uh, padome par vienu miljārdu samazināja komisijas priekšlikumu un parlaments pieņēma grozījumus, lai atjaunotu šo vienu miljārdu, kas atbilst 2014. gada griestiem, mēs panācām 350 miljonus, kas ir papildus 150 miljoniem, un tie ir 500 miljoni. Tā tad uh, puse no šīs atšķirības būtu bijis labi, ja mēs būtu panākuši vienu miljardu, bet tagadējā kontekstā tas ir uh, pozitīvi vērtējums rezultāts un sekretariāts mums varētu pateikt, ja tas eh, tā ir bijis vispār, kad eh, vēl parlamentam ir izdevies eh, palielināt maksājuma apropriācijas par pusmiljārdu eiro. Jūs zināt, ka pēdējos gados uh, Uh, mums vienmēr nācās pieņemt padomas skaidrļus. Tagad mēs uh, pēkšņi esam sasnieguši šo palielinājumu par 500 miljoniem. Un tā pašā laikā no vienas puses tātad ir šis striktums, juridiskais striktums, arī pārvaldības ziņā strikti noteikumi, jo, ja mēs salīdzinām tos budžets, kas tiek pieņemts samierināšanās rezultātā ar 2013. gada uh, budžeta izpildi, tad ir uh, vismaz ne, 9 miljārdu atšķirība, tātad 6 līdz 7 procenti mazāks ir tas. Bet, cik es zinu, neviena no dalībvalstīm 2014. gada budžetu nav uh, pieņēmusi ar 6 vai 7 procentu samazinājumu. Tātad neviens Eiropā uh, Nevar mums, Eiropas institūcijām, Eiropas parlamentāriešiem, eh, mācīt, kā eh, ievērot striktu budžeta pārvaldību. Tie ir politiski paziņojumi, ko es eh, izsaku, bet tā tas ir. Un neskatoties uz to, mums ir izdevies, referentiem ir izdevies palielināt resursu apjomu kas atbilst uh, ekonomiskajām un sociālajām prioritātēm, kuras uh, savos oktobra grozīmos apstiprināja balsojumā parlaments. Ekonomiskās uh, prioritātes, uh, ņemot vērā uh, šo te frontloading procedūru, tiek jau domāts par apvārsnes 2020 līdzekļiem, uh, kosme, MVU konkurētspēja, Erasmus, sociālās prioritātes, jauniešu bezdarba apkarošanas iniciatīva, kas pateicoties uh, šim nolīgumam tagad varēs tikt finansēta 2014. gadā, sākot ar nākamo gadu tātad, un arī tiek palielināti līdzekļi um, nabadzīgāko palīdzības programmām. J'ajoute que nous avons pu aussi, mais... Un, e, Aniensen droši vien par to detalizētāk varēs runāt, bet eh, pateikšu, ka mums ir izdevies arī palielināt līdzekļus, eh, kas jau ir zemā līmenī, un varbūt, ka šis palielinājums šitīs nepietiekams, bet, nu, situācija ir tāda, kā tā ir. Um, tātad finanšu uzraudzības. Uh, uh iestādēm, kuras nesen tika izveidotas un kurām trūkst līdzekļu, un arī Frontex aģentūrai. Tātad tas bija tas, ko gribēju teikt, un līdz ar to varam uh, ķerties pie devītā budžeta grozījuma, to vajadzēs pieņemt. Un uh, ar to noslēgsies 2013. gada uh, budžeta izpildi, bet nebalsosim par 2014. gada budžetu. Anna Jensena. Well, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs jau ļoti labi izklāstījāt to, kāda ir situācija un kā šī situācija ir izveidojusies pirmdienas naktī, naktī no pirmdienas uz otru dienu. Atklāti sakot, šīs 16 sarunu stundas lielākoties tās bija sarunas starp uh, padomes locekļiem. Dažkārt ir tāds iespējas, ka varbūt viņi pat neapzinājās, ka mēs esam arī ēkā un telpā. Tas tikai parādīja, cik sarežģīta, sarežģīts ir darbs padomē. Tagad būtībā sarunas bija par vienu skaitli, par, par maksājumu summu, un ņemot vērā šīs sarežģītās sarunas padomā, mēs varam būt apmierināti ar sasniegto rezultātu. Lai gan es pieļauju, ka mēs visi esam nobežījušies par maksājumu nākotnes situāciju, ņemot vērā to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka pastāv ierobežojumi. Un mēs zinām, ka 2014. gadā piešķirtā summa nav pietiekama, un te, kādēļ mēs uh, lūdzam šo deklarāciju, lai pārliecinātos, ka padome ir tikpat apņēmusies kā mēs nodrošināt komisijai nepieciešamos līdzekļus, lai komisija varētu izpildīt savas juridiskās saistības. Tad runājot par pašu budžetu, par, par, mēs balsājam par saistībām, tad, tad bija runa par aptuveni 20 septiņiem eh, miljardiem. Tātad viens A kategorijā sociālās programmas attiec arī uz digitālo dienas kārtību un A sadaļā. Tātad šajā daudzgadu finanšu schēmā vienojāmies par izpētes, par Erasmus programmu stiprināšanu, arī par kosmē inovāciju programmu. 1B kategorijā. Tad, tad bija šāda atruna par Kipru un papildu uh, finansējums uh, Baltijas va reģiona valstīm un Donavas reģionam. Otrais virsraksts. Tātad šis palielinājums, par ko balsoja parlaments, mēs saņēmām atbildi, ka uh, komisija to neīstenos. Mēs ieviesām, mēs piedāvājām jaunas summas, bet atteicāmies ga, galā no tā, bet paņē, saņēmām kompensāciju papildu finansējumu. Um, trešais uh, virsaks, tas ir labs rezultāts parlamentam, tika nodrošināts atsevišķu budžeta kategoriju stiprinājums informācijas jomā un arī šajā uh, ziņā mēs esam tad mūsu piedāvājums bija augstāks nekā komisijai. Tāds pat bija viens A gadījumā, bet nu arī trešajā grupā mēs saņēmām apmierinošu risinājumu. Ceturtais ir sakts ārlietu uh, politika. Mēs uh, izmantojam elastīguma instrumentu mūsu priekšlikumā. Uh, Mēs devām, pārsniedzām griestus par 50 miljoniem, un mēs zinājām, ka padomē šādu piedāvājumu būs grūti akceptēt. Mēs tad vienojāmies par summu, kas ir tieši zem griestiem, bet tad nav nekādas uh, šīs maržas. Un Parlamentā mēs uh, runājām par to, ka tiktu atlikti 50 miljoni priekš Palestīnas, tad šis, šie 50 miljoni būtu virspadomas piedā priekšlikuma, nesatvainojos no kom, virs komisijas priekšlikuma, un mums bija arī 15 miljoni salīd, vairāk salīdzinot ar komisijas priekšlikumu humanitārās palīdzības jomā Un nu, tad gala beigās tika panāks tāds uh, kompromiss politisko grupu vidū. Un mums beigās nācās samazināt savu uh, pieprasījumu par aptuveni 50%. Bet tad mūsu politisko grupu vidū panāktais kompromiss vēl joprojām tiek nodrošināts. Piektajās daļā bija ļoti grūti panākt vienošanos, notika diskusijas par uh, algu regulu. Mēs vēl joprojām gaidām, kāds būs rezultāts. Mm, te varētu runa par diezgan lielu summu, ja padomas zaudēs šo lietu tiesā Tad komisija ir atlikusi līdzekļus šim gadījumam, mēs gribētu to atbalstīt. Ir iespēja, ka to varētu iekļaut rezervē, tad atkarībā no tiesas gadījuma iznākuma, bet, nu, pašlaik tas nav iekļauts, mums būs nepie, varētu būt iespējams budžeta grozījums, ja padome zaudēs tiesā un pašreizējās indikācijas norāda, ka padomi visticamāk zaudēs. Pilotprojekti un sagatavošanās darbības. Eh, šajā gadījumā parlamenta politisko grupu vienošanās saglabājas, par to lēmums ir pieņemts, un, ja runājam par aģentūrām, un papildu finansējumu uzraudzības aģentūram finanšu jomā, priekš patvēruma atbalsta biroja Frontex un arī Europolam cīņā pret noziedzību. Viņiem ir piešķirti jauni uzdevumi, piemēram, cīņā pret kibernoziegumiem, un viņu resursi ir diezgan ierobežoti, ir nepieciešams palielinājums. Un tāpat arī tika noteikts, ka deklēts noteikts, ka ir nepieciešama darba grupa starp trīs institūcijām, lai noskaidrotu, kā mēs sasniegsim šos, eh, šo pazino, paziņoto 5% darbinieku samazinājumu no 14. līdz 17. gadam. Šis 5% samazinājums ir jāīsteno un jāsasniedz visām institūcijām. Tāpat arī vajadzēs izpētīt, kā kāds būs katras aģentūras darbinieku sastāvs nākotnē, jo mēs parlamentā nepiekritām komisijas piedāvātajam risinājumam, proti, ka augošās aģentūras pārņemtu, fina, saņemtu finansējumu no um, citām aģentūrām. Man, mēs uzskatām, ka lēmumi ir jāpieņem politisko struktūru līmenī, lai izvērtētu, vai resursi un pieejamie darbinieki ir pietiekami aģentūrām izvirzīto uzdevumu pildīšanai. Mēs neizslēdzam iespēju, ka varētu būt kādi darbinieku samazinājumi, bet to nevar darīt tādā automātiskā veidā. Var slēgt aģentūras, apvienot aģentūras noteikti ir veidi, kā problēmas risināt efektīvāk. Nevajadzētu vienkārši klusi un pakāpeniski eh, smacēt aģentūras un tad neļaut viņām pavē, pildīt savus uzdevumus. Um. Tie arī ir galvenie punkti, kam gribēju pieskarties. Domāju, ka pārsvarā mēs arī spējam nodrošināt šo savu prioritāšu īstenošanu. Tas ir kompromiss, un mēs neesam tādā īpaši spēcīgā pozīcijā, jo neviens no uh, budžetiem uh, nebija absolūti atbalstāms, bet Bet, nu, gala beigās tad mums būs budžets ar visiem šiem uh, kompromisiem, visu šo sarežģīto spiedīgo situāciju, kurā mēs atrodamies. Tagad gribēju izmantot arī iespēju un pateikties kolēģiem, kuri ir bijuši ļoti konstruktīvi savā darbā strādājot pie šī jautājuma. Mēs veidojām ļoti saskaņotu grupu, lai gan bija arī vairāki locekļi, kuri nepiekrita vairākuma viedoklim. Mums notika ļoti veiksmīgas viedokļu apmaiņas. Es jūtu arī, ka Lietuvas prezidentūra darīja visu, kas bija viņas spēkos, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu izvērst atklātu un efektīvu diskusiju Un mēs, mēs zinājām, kādas bija viņu sarkanās līnijas, viņi zināja, kādas ir mūsu sarkanās līnijas. Vēlējos pateikties arī komisijai. Sadarbība ar komisiju arī bija ļoti svarīga, lai miermīlīgi panāktu kādu rezultātu. Bet jāsaka, ka tas, ka mums vajadzēja gaidīt 12 stundas, lai saņemtu pirmo atbildi no padomas, tas bija pārāk ilgi, un es piekrītu priekšsēdētājiem, ka kādam tajā institūcijā vajadzētu tiešām pārdomāt, vai tas ir labākais veids, kā risināt jautājumus. Lielas paldies! Paldies, Anna! Protams, pavadīt nakti kopā tam ir arī zināms šarms. Varbūt eh, dažiem ir atšķirīga priekšstati par eh, to, kā labāk pavadīt nakti. Paldies, Anna. Giovanni nav klāt, bet Salvadors Garīga lūdz vārdu. Muy brevemente, porque. Jā, paldies, pavisam īsi runāšu. Es atbalstu teiktajam. Ja? Paldies jums un arī Monikā Holmajerē, kā referentē. Par to, kā risinājās sarunas, par to, kā tika aizstāvēta nostāja. Tā bija ļoti interesanta sēde arī Eiropas komisijas dēļ, kas uh, skaidri norādīja, kur Eiropas parlamenta robežas gribētu teikt paldies visiem, kuriem bija tik milzīga pacietība. Un eh, mūsu paveiktais, ko esam sasnieguši, tas kolēģiem pēc viena gada. Nu jā, rezultāts ir, bet uh, faktiski sanāksme bija absurda, bija jāgaida 18 stundas vienkārši tādēļ, ka padome vēl vēlas eh, paralēli norganizēt šīs bilaterālās sanāksmes, un parlamentam jāparāda elastība, un jāpasaka uzreiz, kāda ir mūsu nostāja, bet šī pozīcija mainošā sistēma no padomas puses ir absolūta eh, nepieņemama, to vajadzētu padomāt. Sevišķi padomē vajadzētu padomāt, kā samienāšanos veidot veiksmīgāk. Tas ir vislabākais iespējamais rezultāts kopš 2013. gada šī konsultācija notiek ar dalībvalstīm un uh, budžetu iespējas dalībvalstīs. Uh, tās ir visminimālākās un visarečietākās. 2017. gadā mēs piedzīvojām uh, kā budžeta sarunas 2012. gadā faktiski izgāzās. Bet ja tas tā nebūtu, ja 2012. gadā būtu samierināšanās procedūra bijusi tik neveiksmīga, tad viss šie procedūra nemaz nebūtu sākusies. Priekšsēdētāja Lamasūra iniciatīva ir tāda, ka ir paredzēts izveidot šādu reālu sistēmu, lai aptvērtu visus visas apropriācija maksājums un lai visu to varētu iekļaut nākamā gada budžetā. Es domāju, no otras puses mēs esam snieguši ieguldījumu, ka Eiropas komisija ir ieņēmusi pareizu nostāju. Tas nozīmē, ka tā dod reālos skaitļus, ticamos skaitļus attiecībā uz maksājumu saistību apropriācijām. Ņemot vērā pagājušā gada problēmas, padomas pusē vienmēr var paļauties to, ka tomēr Eiropas komisijas eh, skaidri būs pareizie un institūciju ticamība ir jāstiprina. Pirmo reizi tika teikts, ka, nu, ka padomē faktiski bija jāpieņem, ka padomē jāmaina attieksme pret skaitļiem, jo komisijas skaitļi ir tie, uz kuriem var paļauties un no šīs perspektīvas raug, raugoties samierināšanās ir laba, un šis sasaukums šajā ziņā ir tā kā noslēdzies, un nākotnē mēs iesakām sistēmu, ka tik pārbaudīt reālie īstie skaitļi, jo Eiropas Savienības līdzekļiem ir jādarbojas. Tas ir jāzina arī nodokļu maksātājiem, un tas ir svarīgi arī iestāžu caurskatāmībai. Sirdīs paldies visiem, kas tajā piedalījās. Jā, paldies par. Uh, jūs komentāru Salvadors Ivēla Rārā. Nē, tagad viņš atkal klāt. Uh, I... Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka mēs jau dzirdējām visu svarīgāko no Salvadora. Es gribēju tikai piebilst, ka, protams, mēs atbalstījām vienošanos un samierināšanu. Parlaments patiešām guva iespēju tajā piedalīties salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Varbūt mums ir bažas par uh, maksājumiem, ir zināmi uzlabojumi salīdzinot ar pagājušo gadu, jo mēs saņēmām to, ko bijām deklarējuši, bet šogad uh, uh, tāda lieta, kas jāizceļ saskaņā ar Tātad saistībā ar šiem maksājumu līmeņiem, par ko vienojamās padome, tas ir daudz, daudz zemāk un mazāk nekā komisija pati bija paredzējusi. Es tiešām domāju, ka nākamgad mums ļoti uzmanīgi būs uh, jāsako līdz situācijai, tātad, tātad attiecībā uz komisijas maksājumiem dalību valstīm mums vajadzēs uzmanīties, lai mēs neaizkavētu projektu sākšanu tieši resursu trūkuma dēļ. Paldies! Komplet. Paldies, Ivailo, tev ir pilnīga taisnība. Eider! Gracias, prezidente! Paldies, priekšsādātāji! Vispirms gribu teikt, ka lūdzu vārdu, lai teiktu paldies referentē par darbu. Tas nebija nekāds vienkāršais uzdevums. Tur bija visāda aizkavēšanās un visas problēmas ar finanšu schēmu, un beig beigās eh, tam visam bija jāvirzās priekšu ļoti, ļoti ātri, bija ļoti daudz nedrošības, un, eh, protams, budžets bija šeit pareizi jānovērtē, un parlamenta nostāja bija tā ļoti saprātīga. Uh, un mēs, eh, mums bija arī noteiktas eh, rīcības iespējas, bet arī nepārāk augsti mērķi, tādi pilnīgi nesasniedzami. Tagad tas viss ir tiešām ļoti pieņemams. Un kā jau vēlo jau teica, vissliktākais tas, ka šī maksājuma situācija principā nav atrisināta. Šie 5 miljoni eiro Tagad pienīgs eh, brīdis, kad šie maksājumi būs jāsamaksā un kad būs šī augšējā robeža, tad būs problēma ar padomu, jo tad vajadzēs vienoties, lai šo skaidrus varētu mainīt. Es nezinu, kā tas īstenībā izdosies. Tas faktiski būs nākamā parlamenta ziņā. Es ceru, ka padomu to visu pārdomās kā šo problēmu risināt. Esmu nobažījusies, it īpaši, kas attiecas uz to, ko padomu vienpusēji ir pasludinājusi. Ir ticis mēģinās paskaidrot, kā šie īpašie instrumenti ir jāizmanto. Tika teikts, ka tiks runāts par kompromisiem, tad atkal ir runa par maksājumu problēmām. Uh, Un es domāju, ka mūsu viedoklis ir eh, vienprātīgs. Protams, ka šis 18 stundas ir daudz par daudz, tīpaši, ja mēs padomājam par to, ka reālais eh, samierināšanas procedūras laiks bija tikai divas stundas. Vienmēr ir jāgaida, kad beidzot padomi vienosies un sniegs atbildi. Vairāk nekā desmit stundas bija jāgaida, lai būtu pirmais priekšlikums, tam nebija nekāda saistība ar realitāti padomē ir tāds ļoti nejauks darba veids. 28 valstis, 28 realitātes, 28 mērķi. Bet vienalga nav jāgaida tik ļoti ilgi, lai kaut kas būtu. Ir tīpaši ņemot vērā, ka to, kas sāksies mm, diskusijā ar padomi, nebūs slikti padomāt, kā nākotnē rīkot šādas samierāšanās procedūras lai nebūtu jāgaida kādā zālē uz citiem. Un reālā samierināšanās, faktiski tā neva, to nevajadzētu darīt pēdējā brīdī, pēdējā dienā no šiem 21 dienas, kas ir paredzēts, ir daudz dienas, kad jau var pirms tam jau strādāt un apmainīties ar viedokļiem. Un tad, kad mēs akurāt grasāmies vienoties, tad var runāt par varbūt par atsevišķām detaļām. Tas nav pareizi. Uh, ka mēs 18 stundas dabūjam tur sēdēt, jo mums visiem ir arī zināmas robežas. Šīs procedūra nav reāla. Eider. Paldies, Eider. Jans Mulders. Thank you, uh, chair. Es vis. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau katras vienošanās gadījumā nevar jau apmierināt visus pilnībā. Tāda ir situācija arī šīs vienošanās gadījumā. Mums katram ir savas vēlmes, bet piekrītu visiem tiem runātājiem, kuri norādīja, ka šī ir vislabākā vienošanās, kur varam panākt pašreizējos apstākļos. Viena lieta, ko mēs nevaram pietiekami uzsvērt, ir tas, ka šis budžets ir sešus līdz septiņus gadus mazāks nekā iepriekšējā gada budžets. Un es tiešām labprāt redzētu kādu no valstu nacionālajiem parlamentiem, kuros esat panākuši līdzīgu rezultātu savā valstī. Mums tas tiešām ir jāpaturprātā un jāuzsver, īpaši domājot par nākamajām Eiropas uh, vēlēšanām. Vienmēr Eiropas parlamentam tiek pārnest, pārmest tas, ka viņi nemā, neprot rīkoties ar naudu, un tas šīs budžets ir pierādījums, ka īpaši taupības pasākumu apstākļos varam panākt šādu samazinājumu. Uh, vēlos nodot komplements Jensens kundzei, kura uh, vēl šīs sarunas tādā ļoti ieturētā veidā nereiz neredzēja, ka viņa būtu dusmīga, bet, bet ir skaidrs, ka sežot padomē stundām ilgi bez nekā, ko darīt, tas ir nopietnas pacietības pārbaudījums. Es piekrītu visiem pārējiem ka, kuri norādīja, ka visuztraucošākā lieta ir maksājumi. Padomi šķiet nesaprot, ka tad, kad tiek paustas kāds apņemšanās un uzņemtās saistības, tad ir nepieciešama arī maks, maksājumi. Un tuvākajos gados mums būs jā, jāmēģina rast tam risinājums. Jo katras debatas par budžetu vienmēr nobeidzas ar maksājumiem un vēra konflikts starp padomi un uh, komisiju un parlamentu, kāds būtu pareizais līdzsvars. Un, un vienmēr ir jākoncentrējās uz saistībām, jo tas ir vissvarīgākais. Nu, tāds ir tāda mana nostāja par pašreizu situāciju. Paldies. Paldies, Jāna Alda. Obrigada, Presidente. Gostava também de fazer eh, alguns. Paldies, priekšsēdētājiem. Arī es gribēju izteikt dažus komentārus. Uh, Daži kolēģi jā, norādīja, ka šis bija labākais iespējamais rezultāts. Es domāju, ja šis būtu bijis labākais iespējamais rezultāts, nu, tad jāatzīst, ka mums ir ļoti maz ambīciju. Ja, ja mēs tiešām vēlējāmies panākt kādu atšķirīgu, citādāku rezultātu, mūsu politiskajā grupā mēs nesam nedz pozi, pozi, pozitīvi, nedz pesimistiski par šo vienošanos. Mēs uh, esam samazinājuši savas ekspektācijas kā parlaments, un kā Eiropas parlaments mēs jau sniedzām pamatu arī pilsoņiem tātad uzturēt šīs ekspektācijas augstā līmenī un tās tika radītas ar dažādiem paziņojumiem, sakot, ka tiks nepiešķirts finansējums, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, tika solīts, ka tiks radītas programmas, lai ļautu cīnīties pret bezdarbu jauniešu vidū, tika solīti līdzekļi izpētēji un inovācijām Un tik solīts, ka tikstu veiktas investīcijas šajās jomās. Un ja aplūkojamies uz šo vienošanos no šādas perspektīvas, tie jāatzīst, ka rezultāts rada vilšanos. Varētu jau teikt, ka mēs esam sasnieguši 6 līdz 7% samazinājumu saskaņā, sa salīdzinot ar 2013. gadu. Nu, bet, ja tik ņemt vērā visu budžeta grozījumu, tad panāktu vēl 9% samazinājumu. Citiem vārdiem sakot, es domāju, ka paš, pašreizējā vienošanās šis budžets nav pietiekams. Portugālē mēs uh, mēdzam teikt, ka. ka mums ir drēbe jāpiegriež atbilstoši auguma izmēram, un šajā gadījumā es domāju, ka mums drēbes nepietiek. Ir atsevišķas jomas un atsevišķas uh, pozīcijas, kur nepietiek uh, finansējuma. Protams, ir vērojams zināms pieaugums salīdzinot ar uh, padomas sākotnējo priekšla, uh, priekšlikumu. Tas ir uh, pieaugums izpētēji MVU, uh, bet uh, šis palielinājums ir panākts vienkārši pārnesot naudu no vienas pozīcijas uz citu. Es domāju, ka mums ir nepieciešams piešķirt palīdzību vismazāk aizsargātajiem uh, cilvēkiem, bet tas tad notiks uz ESF rēķina, vai tas arī uh, negatīvi ietekmēs cīņu pret jauniešu bezdarbu vai kādu no citām uh, budžeta pozīcijām. Tomēr Eiropas parlaments spēja panākt palielinājumu uh, humanitārās palīdzības jomā salīdzinot ar komisijas un padomas priekšlikumiem. Mēs varam priecāties par šo veiksmi, bet um, līdzīgs panākums neizdevās atkārtot bēgļu sakarā. Uh, viens no, no viena no nesenākajām dabas, viena no nesenākajām katastrofām te radīja tādu šoka vilni gan sabiedrībā, gan arī parlamentos, bet ja palūkojamies, kā šīs bažas atspoguļojas budžetā, uh, tad varam redzēt, ka budžeta palielinājums šajā jomā ir minimāls, ļoti minimāls. Mm, tad ir divu miljonu palielinājums Frontexam un uh, neliels palielinājums uh, patvērumu fondam. No mūsu viedokļa palīdzību bēgļiem un, uh, un Lampedūzas upuriem to nevar atrisināt šādiem līdzekļiem. Un ir jāmēģina rast citu veidu risinājumu. Un šis budžets šādu iespēju nepiešķir. Pašlaik patvēruma fondam ir piešķirts ļoti maz finansējums. Noslēgumā gribu teikt, ka šis, pirmais, šis ir pirmais budžets daudzgadu finanšu schēmā. Tajā atspoguļojas taupības pasākumu pieeja, ir daudz samazinājumu, un mūsu grupas nostāja un viedoklis par to ir tāds, ka šis budžets neļaus mums mm, sniegt savu ieguldījumu tajā, lai dalībvalsts varētu īstenot tos projektus, kur jāīsteno, lai varētu mazināt krīzes un recesijas sakas. Ja runājam par sarunu gaitu, es pilnībā varu piekrist eh, kolēģiem no pārējām politiskajām grupām, uh, Tas gan, tas gan izdāja, atg diez, diezgan atgādināja mazohismu un sarunu vešana šādos apstākļos ir gandrīz neiespējama. Un tieši tādēļ es vēlu visu veiksmi tiem kolēģiem, kuri darīs šo darbu nākamajos gados. Paldies! Paldies! Ir kāds angļu humorists, kurš teica, ka Optimists ir tas, kurš tic, ka mēs dzīvojam vislabākajā iespējamajā pasaulē. Bet pesimists arī tāpat domā. Nu jā. Hartonga kungs. Voorzitter, dank u wel. Er is een uh, resultaat. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir rezultāts 2014. gada budžetam, un pateicoties tam, ko ir izdarījusi padome, tas ir daudz labāks nekā tas būtu bijis, ja padome un parlaments saņemtu to, ko uh, tie gribēja. Diemžēl rezultāts pilsoņiem ir ļoti vājš. Es uh, aicinu uh, turpināt parlamentam tā darboties, jo tas tikai palīdzēs eiroskeptiķiem. Es balsošu pret šo budžetu. Bien, merci. Ļoti labi. Paldies par šo balsojumu skaidrojumu. Dargie kolēģi, attiecībā uz 9. budžeta grozījumu un 2016. gada budžetu. Mēs tagad varēsim balsot, bet vēl šis tas jāpasaka par pirmo balsojumu, kas mums būs. Tas ir balsojums par DFS. Bien, alors, nous passons au vote. Labi, tad balsosim. Piedāvāju vispirms balsot par DFS regulu. Jā. Es gribēju vienu citu lietu pateikt sākumā. Jau no paša sākuma mēs teicām, ka mēs eh, neapstiprināsim visu, ja viss netiks pieņemts. Un vēl viena lieta nav atrisināta, un tā ir uh, tās komitejas sastāvs, kas runās par pašu resursiem. Esmu dzirdējis eh, neformālas ziņas par to, bet neko oficiālu. Un tas man nav pilnīgi apmierinoši, man tas tā nešķiet. Vakar, eh, vakarā notika priekšsādātāja konference, un viņi izlēma, ka DFS būs nākamās nedēļas darba kārtībā, bet ar zvaigznīti, un tas nozīmē, ka, ja nebūs pietiekam daudz informācijas, uh, tad mēs nebalsosim un neskatīsim šo lietu. Un tagad es saprotu, ka šorīt eh, ar kaut kādu mistisku kustību šī zvaigznīte ir pazudusi, un tāpēc tas automātiski būs darba kārtībā ar vai bez pienācīgām zināšanām par šīs komitejas sastāvu. Man tas nešķiet apmierinoši, un tāpēc es aicinātu jūs uzstāt, lai šī zvaigznīte paliek, lai tā tiek saglabāta darba kārtībā Un, lai tas tiktu uzstādīts kā oficiāls nosacījums no šīs komitejas puses, balsojumam nākamnedēļ. Jā. Ļoti labi. Paldies, Jan. Ivailo par to pašu jautājumu. Tas pats viedoklis? Jā, es gribētu atbalstīt to, ko Jans tikko teica. Jā, par šo jautājumu priekšsēdētāji. Es eh, zinu, ka lielās grupas apstiprinās šo DFS, un uh, tad, kad tiek vadīta uh, kapitulācija, tad uh, gribam no tās izvairīties, bet, nu, es ceru, ka šajā uh, pašresursu jautājumā parlaments saglabās savu ticamību. Jūlija rezolūcijā Mēs prasījām, lai augsta līmeņa grupa tiktu izveidot par pašrezultātiem, par pašresursiem, un tad mēs nedaudz apšāpījām parlamentu ticamību. Nu, es nezinu, kas te ir uh, bijis iemesls vai kāpēc ir tāda vilcināšanās. Mēs, protams, varētu pirmdien vēl norganizēt budžeta komitejas sanāksmu un padomu mūs vēl varētu informēt, bet uh, Es tomēr gribētu atgādināt, ka tas ir ļoti satraucoši. Šogad konstatējam, ka ir samazinājušies muitas ieņēmumi un ir uh, nolīgumi, kas tiek gatavoti ar uh, Dienvidameriku, un tas vēl samazinās šos ieņēmumus. Un joprojām mums nekas nav tāds taustāms, ne ceļu karte, ne kāds kalendārs, ne sastāvs. Un uh, šobrīd, šodien būtu viegliprātīgi uh, Uh, šo lēmumu pieņemt. Mums vajadzētu atlikt uh, lēmumu pieņemšanu pirms nesam saņēmuši uh, apliecinājums, nodrošinājums, un varam pat atlikt to vēl vairāk. Paldies! Es piedāvāju nediskutēt par šo jautājumu. Nediskutēsim, ne, neorganizēsim šeit debatas. Mēs esam pietiekami ilgi par to diskutējuši. Mēs sakām, ka mēs uh, Tātad par, par to vienīgā problematiskā problēma, par šo augsta līmeņu grupu. Pie šī jautājuma es strādāju sešus mēnešus personīgi. Un eh, bez manis šāda grupa vispār netiktu izveidota. Un vienīgā patiesā politiskā problēma, kas joprojām pastāv, ir tas, ka nav piekrišanas uh, no tās personas puses, kam tā būtu jāvada. Un kāpēc? Tāpēc, ka lielais šefs ar viņu nav runājis. Ir viens grupas priekšsēdētājs, kas ir piedāvājis kādu vārdu, pilnīgi personīgi es arī piedāvāju vārdus. Man šķiet, ka jūsu grupa nav nevienu piedāvājusi. Un mēs nekad nevarēsim pabeigt eh, darba metodas attiecības starp uh, uh, institūcijām un darbu kalendāru, kamēr nebūs šī cilvēka vārds, kas, protams, ir ļoti augsta līmeņa cilvēks, kam būs jāved šī augsta līmeņa grupa. Ja mēs uh, iecelsim augsta līmeņa grupas uh, priekšsēdētāja krēslā augstu funkcionāru, tad arī dalībnieku pusfunkcionāru, zemāk līmeņu funkcionāru. Ja mēs iecelsim valsts vai valdības vadītāju, tad uh, tas arī būs cits līmenis, tas būs ministru līmenis. Uh, Un, protams, šī augstā personība arī ar lielāku svaru uh, varēs uh, teikt un vadīt šo darbu. Esam nonākuši pie galējās robežas uh, mūsu kapacitātēs, tas, kas ir iespējams, iz, ko iespējams ir izdarīt mūsu budžeta komitejā. Uh, tas, ko Jans teica, to atbalstīja arī Vailo, Mums uh, parlamentā, tad, kad balsosim par uh, galīgi plenārsēdē par DFS regulu, mums ir jāsaņem attiecīgie uh, solījumi, nodrošinājumi, kas mums ir nepieciešami. Gribu pateikties Lietuvas prezidentūrai. Um, tad, kad es jūs sveicu, jūs vēl nebijat atnākusi. Bija arī darbs Korapēra līmenī, tas vēl nav pietiekami apmierinošs, un uh, tas ir jāizvērtē priekšsētā konferencei. Kā jau Jānis Mulders to teica, mums ir jānodrošina, jāpārliecinās, lai parlaments uh, patur iespēju balsot vai nebalsot, galīgo balsojumu nākamnedēļ, un ja um, nav šīs zvaigznītes, tad tā ir jāatjaunot, jā, jāpieliek atkal klāt. Bet tagad Komisijas eh, līmenī, budžeta komitejas līmenī mums ir jābalso, jo mēs nevaram nekur tālāk tikt šajā līmenī. Un ja mēs nebalsosim šovakar, tad mēs nevarēsim balsot uh, nākamnedēļ plenāru sēdē. Mums ir tātad šovakar jābalso. Un tāpēc balsosim, zinot, ka bija vēl viena problēma, kas. Uh, pra, noved pie tā, ka tika prasīta atlikšana, un es to pieņēmu, jo tas bija leģitīmi. Proti, ka no mums, no mūsu puses ir zināmas lietas jāpārbauda, to mēs darīsim ar komisiju un padomi. Tas ir DFS regulas 8. pāns, kas ir jāpielāgo 21. pantam kohēzijas fondu regulā. Un Kobuņūz Ja jums to nav, tie, tas ir izdalīts šis dokuments, es izlasīšu, kas tur rakstīts. Gadījumā, ja komisija atceļ budžeta a, saistību a, a, apstiprinājumu Eiropas sociālām fondam, kohēzijas fondam, lauku attīstības fondam, zivsainiecības un tātad tie visi struktūra fondi, um, tādu pasākumu kontekstā, kas šos fondus sastājas ar uh, ekonomikas pārvildību, tad uh, komisijai atliktās saistības ir jāatliek uz sekojošiem gadiem. Un tās nevar uh, ielikt budžetā, kas pārsniedz uh, gadu plus trīs. Desmitais apsvērums DFS regulā ir grozīts saskaņā ar šo jauno 8. panta samazinājumu. Uh, un Regi mums uh, norāda, ka viņi piekrīt šim tekstam. Tātad mēs to ieviešam mūsu tekstā. Labi? Partir de là, je soumets au vote. Un tagad uh, balsosim par DFS regulu. Uh, qui est, alors... Kurš? Ah, balsosim elektroniski. Ah, ir grozījumi, es atvainojos. Man neviens neiedēja grozījumus. Atvainojos. Tātad vispirms balsosim par grozījumiem. Ceturtais grozījums Helga Tripel referents pret, kurš par? 1, 2, 3, 4. Pret. Pārējie atturas noraidīts. Mutiskais grozījums A un B, kas ir referentu grozījums par pret 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturas pieņemts. Piektais grozījums. Ferēras kundze, jeb Ferēras kungs. Tas ir Ferēras kungs, mums ir vairāk Ferēras parlamentā. Referents pret, kurš pār? 1, 2, 3, 4 pret, vairākums atturas noraidīts. Tagad par apsvērumiem. Pirmais grozījums Helga Tripele, referents pret kurš par 1, 2, 3, 4 pret vairākums atturas noraidīts. Otrais grozījums Helga Tripere, referents par, par kurš par? Paldies, pret 3 atturas pieņemts. Trešais grozījums no liberāļu grupas referents par kurš par? pret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Vai visiem ir balsošanas kartes? Balsojiet, balsojiet. Beidzam balsot. 28 pār 5 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Tātad. Tagad balsosim par devīto budžeta grozījumu. Tas ir tikai viens balsojums. Jums nav balsošanas saraksta, jo tur ir tikai viens balsojums par devīto budžeta grozījumu ar pielāgojumiem, ko mēs Balsosim eh, tātad jaunajā versijā pēc samierināšanās ir šis grozījums tagad. Un par to mēs balsosim ieviešot eh, S un D grupas mutisko grozījumu, kas jums ir izdalīts un ko es nolasīšu. Tātad parlaments tomēr uzsver, ka tas eh, saglabā savu principālo pozīciju, ka īpašu instrumentu finansēšana, kā piemēram ES solidaritātes fonds, uh, būtu jāievieš budžetā uh, virs DFS griestiem un neatbalsta padomas vienpusējo paziņojumu par maksājumu apropriācijām, kas ir pievienots koklējiem secinājumiem par 2014. gadu budžetu. Citāt beigas. Franciski mēs uh, runājam par uh, gana atbildi ganai četros no rīta, brīdī, kad mēs uh, pieņēmām zināšanai šo padomas vienpusējo deklarāciju, kurā tika teikts, ka visi uh, elastības instrumenti uh, tiem ir jāiekļaujas griestos. Mēs nevaram aizkavēt padomi sniegt vienpusējs paziņojums, pat ja tie ir muļķīgi. Tā pašā laikā arī uh, padomu nevar aizkavēt mums sniegt nekāds vienpusējs paziņojums. Tātad, lai tagad uh, aizsistu bumbu uh, um, padomas laukuma pusē, mēs viņiem uh, laipnā veidā pasakām, ka viņu paziņojums ir muļķīgs un ka mūsu interpretācija ir pareizā. Tas mūsu uh, pēcnācēji, mūsu sekotājiem um, uh, dos uh, iespējas, kā to minēja Alda. Tātad balsosim par devīto budžeta grozījumu. Ar šo mutisko grozījumu balsosim elektroniski, jo tas ir budžeta grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār, 2 pret, neviens nav atturējies, pieņemts. Ir vēl viens balsojums blokā. Tas ir par uh, Žanluka Dehānes ziņojumu par elastības instrumenta izmantošanu, lai palīdzētu Kiprai. Un to mēs varam. Nē, mēs nevaram ceļot roku balsot. Nu labi. Izskatās, ka tā ir sistēma, kurā sekretariāts izlēmja. Nu labi, tas ir caurskatāmāk un demokrātiskāk. Balsosim elektroniski. On vote, on vote, on vote. Alors, dépêchez. Balsojam, balsojam, steidzieties. Daži te guļ. Uh, ok. Ok. Labi, beidzam balsot. Visi nobalsojuši, divi beidzot arī pamodās, 33 par, divi pret, divi, kas beigās pamodās, acīm redzot, bija pret, neviens neaturējās. Tātad Jā, nu nesam nobalsojuši par visiem punktiem, bet esam beiguši balsojumus, kas ir saistīti ar budžetu un DFS. Tagad uh, budžeta komitejas uh, priekšsēdētājs var atvieglot nopūsties. Un diezgan skaļi. Je voudrais remercier tous les rapporteurs. Pateicos visiem referentiem par DFS referentiem par budžetu, par budžeta grozījumiem attiecībā uz 2016. gadu budžetu. Diemžēl nav klāt. Paldies arī referentam par 2014. gadu budžetu. Eh, Monika Holmeier nav klāt, bet jo īpaši gribu pateikties Annai. Un šis darbs uh, ir bijis nozīmīgs Annai un viņa uh, vairs uh, neatgriezīsies parlamentā, un tas ir ļoti žēl parlamentam. Un tāpēc es gribētu, lai mēs īpaši Annai aplaudējam. Gribētu pateikties Lietuvas prezidentūrai. Dārgā Egle, jūsu Jā, tur arī var aplaudēt. Ir pelnīti aplausi. Votre ministre, votre... Jūsu ministram, jūsu uh, vēstniekam, jums kā padomes uh, budžeta komitejas priekšsēdētājiem, jūs oficiāli esat mū, mūsu ienaidnieki. Uh, bet uh, Eiropas Savienība jau prasa šo konfrontāciju. Un tas, ka mēs uh, nonācām pie šī vienošanās, bija iespējams tikai pateicoties tam, ka labs darbs tika pateikts no uh, abās pusēs. Paldies uh, arī uh, komisijai. Uh, komisārs nav klāt, bet ģenerāldirektors ir klāt joprojām vienā kreklā. Uh, šogad, um, jo īpaši komisija uh, ļoti inteliģenti un sadarbības garā uh, un radoši uh, ļoti labi spēlēja savu godīgā starpnieka lomu gan dienu, gan nakti. Un varbūt, ka daži no mums uh, varbūt eh, netik labi izsakās par eh, komisijas darbiniekiem, bet šoreiz šis brīdis ir īstais, lai pateiktos Eiropas komisijai. Merci. Alors... Paldies. Tā tad, protams, saskaņā ar tradīciju uzreiz pēc eh, balsojuma par budžetu trešdienu politiskās grupas, eh, no kurām nāk eh, budžeta referenti, ielūgs mūs uz šampaniešu dzēršanu, lai eh, nosvinētu rezultātu, ja tas būs pozitīvs. Visi, kas ir šeit klāt, kas pārstāv institūcijas, tiks ielūgt uz šo šampaniešu glāzi. Paldies Annai par ielūgumu, un es esmu tikai uh, ziņnesis. Uh, bet es to daru labprāt, ja mani arī ielūgs. Tagad pāriesim pie citiem balsojumiem. Tagad jābalso par 13. un 14. pāntu. Divi Karvajo kundzes ziņojumi, kas uh, sākas ar šo ziņojumu kosmisko objektu novērošanas uzraudzības atbalsta programma. Uh, Vai visiem ir balsošanas saraksts? 3, 4, 5 šie grozījumi, vai par tiem varam balsot blokā, Karvajo kundze? Nē, nu, nu labi. Uh, Portugāļi ir pret. Trešais grozījums par? Pret? Neviens? Vienbalsīgi. Nav neviens, kas atturējies. Četri par? pret Hartong kungs atturas pieņemts. Piektais par pret 1, 2, 3 atturas eh, pieņemts. Sestais karvajokuns grozījums, eh, kur ir arī mutiskais grozījums. Un te uh, ir jāizlasa uh, Savienības ieguldījums un nevis maksimālais ieguldījums. Kurš par? Pret? 1, 2, atturas. 3 atturas. Un viens uh, čīvina vai tvīto. Nezinu, ko lai, kā lai to ņem vērā balsošanā. Jā, septītais Septītais referents grozījums, kurš pār pret atturas pieņemts. Vai varam? Jā. Vai mēs no par 8, 9, 10 un 11? Nē, nē, nē. Nē, tas atkristu, ja 7. būtu noraidīts. Tātad 8, 9, 10, 11. 8. un 9. Kurš par? Pret? 1, 2, 3. Jā. Atturas? Labi, abi pieņemti. 10. un 11. vai varam ko par tiem kopā? Nē, 10. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 11. par? Pret? atturas, viens atturas pieņemts. 12. Nē, nu tomēr. Nē, par 12. jābalso. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 13. minēra kunga grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. Apsvērumi. Pirmais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. ir savietojums, priekšnieki par, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais karvajokuns grozījums. Tas ir tehnisks, par to nav jābalso. Tagad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Labi, labi, labi. Le vote est clos, 31 pour. 31 pār, 1 pret, 3 atturējušies. Apsveic Karvajo kundzi. Tad uzreiz varam ķerties pie viņas otrā ziņojuma, kas ir Kopernikus programma. Ja nemaldos, tas ir uh, GMS jaunais nosaukums. Nu, nedaudz skaistāks ir šis nosaukums. Vai 6 un 7 varam par tiem kopā balsot? la GUE les verts Nu jā, GUE un zaļiem vajadzētu saskaņot savas darbības. Labi. Sestais par. Pret. Viens pret atturas pieņemts. Septītais par. Pret. 1, 2, 3, atturas pieņemts. Septītais tātad. Nē, es atvainojos, 22. atkrīt, 8. arī, nē, 7. noraidīts, nē, pieņemts, vai par 8, 9, 10, 11 varam balsot blokā. Par 8, 9, 10, kurš par? Pret? 1, 2, 3 atturas, pieņemts. 11. par? Pret? Viens pret atturas pieņemts. 23. minēra kunga grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 12. karvājo kundas grozījums par pret atturas viens atturas noraidīts. 24. A, nē, nē, pieņemts, pieņemts. Es atvainojos. Jūs taču piekrītat, ka tas tika pieņemts, vai ne? Es atvainojos. 24. minārkunga grozījums. Kurš par? Referenti pret? Kurš pret? Atturas noraidīts. Neskatoties uz dažām uh, sociālistu balsīm. 13. Karvajo kundze grozījums. A25. Referenti par kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 13. Tātad. Mēs varam par to balsot, jo šis punkts atkristu, ja tiktu pieņemti citi, bet uh, tie netika pieņemti. Tātad tie tika pieņemti. Kurš pār 13? Pret? atturas pieņemts. Blokā 14., 15. un 16. kurš par? Pret. 1, 2, 3 atturas pieņemts. 17. referents grozījums kurš par? Pret. 1 pret atturas pieņemts. 18. Angliks Vērtmanis grozījums referenta pret kurš par? Pret pret, atturas, noraidīts. Pirmais un otrais varam kopā? Nē. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais par, pret, 1, 2, 3, arī pieņemts. Nenobalsojām par trešo, nebalsosim ceturtais. Par, pret, atturas, pieņemts pieņemts vienbalsīgi. 19. Vērtmanas kundzes grozījums ir savietojums referenta par, kurš par pret atturas vienbalsīgi pieņemts. 20. Mināra kunga grozījums, lai aizstātu ubiquity ar omnipresence. Nu, tā ir tāda ļoti uh, nepamanāma niansa. Uh, Kurš par? Kurš pret? Atturas. Paldies. Tātad e, es konstatēju, ka ir divas grupas, kurām labāk patīk vārds ubiquity, nevis omnipresence. Kolēģi, si vous expliquez la différence à vos électeurs. Nu, kolēģi, ja jūs varēsiet e, izskaidrot atšķirību saviem vēlētājiem, es jūs tiešām apbrīnošu. Nu, mēs te jau nonākam pie filozofiskiem jautājumiem. Labs līdzsvars budžeta cipariem. Tagad 21. Kurš par? Tas atkrīt, jo 23. ir noraidīts, nu žēl. 5. Nu, par to gan ir jābalso, vai ne? Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot, balsojiet. Beidzam balsot. 32 par, 3 pret, neviens nav atturējies, apsveicu Karvajo kundzi. Un tagad varam pāriet pie 15. punkta. Tas ir Dārdena kunga ziņojums. Mm, referents ir klāt. Ļoti labi. Visiem ir balsošanas saraksts par Dārdena kunga ziņojumu. Šeit ir runa par ES dalību valstu gatavību efektīvi un saulaicīgi uzsākt jaunu kohēzijas politikas plānošanas periodu. Sāksim ar četriem Kozlovska kunga grozījumiem, par kuriem labprāt gribētu pieteikt balsojumu kopā, blokā. Nu, tomēr ir iebildumi. Pirmais par. Pret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atturas. Pieņemts. Otrais par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Piektais, es atnāju, ceturtais par pret 1, 2, 3, 4 atturas pieņemts. Piektais ir identisks ceturtajam, sestais ir atsaukts. Septītais arī atsaukt, saka Mulder kungs. Paldies, Jan! par šo pozitīvo darbu. Astotais par, pret, 1, 2, 3, 4, 5, atturas pieņemts. Devītais. Tas ir mutiskais eh, grozījums, vienkāršākas procedūras varētu novest pie, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un mēs varam pāriet pie galīgā elektroniskā balsojuma. Cool. Votez, votez, votez, votez. Balsojiet, balsojiet. Le vote est clos. Beidzam balsot. 27 par 3 pret, 2 atturējušies. Pieņemts apsveicu Dardēnu kungu. Tagad uh, ir uh, temats, kas Ok. Labi. Ja pareizi sapratu, referenta kungs, klausieties īpaši jūs manī. Juristi man saka, ka jūsu pirmais grozījums juridiski nav pieņemams. Ārā, ah c'est celui de mon groupe. Alors je me tourne vers mon groupe. Eh, tā, tagad vēršos pie savas grupas. Dargie kolēģi, neskatoties uz maniem pūliņiem, juridiskā dienesta interpretācija ir tāda, ka grozījums nav pieņemams. Man ļoti žēl, par to nebalsosim, bet rezultāts, ko jūs vēlties sasniegt, var tikt sasniegts balsojot par uh, protokolu. Tas nozīmē, ka tie, kuri balsos par, noraidīs protokolu. Tā, ja? Jā, tātad tie, kuri balsos par Alfonsija kunga secinājumiem, noraidīs protokolu. Tie, kuri balsos pret Alfonsija kunga izdarītiem secinājumiem, tie pieņems protokolu. Labi? Un uzreiz balsosim elektroniski. Donc, tout le monde a compris. Vai visi ir sapratuši? Visi saprata. Jā ir nē, un nē ir jā. Par ir pret, un pret ir par. <laughs> bon, le vote est ouvert. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Joprojām balsojam. Labi. Viens pietrūkst, beidzam balsot. Labi. 9 par, 23 pret, neviens nav atturējies. Un līdz ar to protokols ir pieņemts, secinājumi ir noraidīti. Ļoti labi. Paldies! Tas bija par Maroku. Bet Franso Alfonsī lielie piedzīvojumi nebeidzas Marokā. Viņš mums piedāvā arī balsot par protokolu ar Gabonas republiku. Un šoreiz viņš to atbalsta. Te ir viens vienīgs balsojums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Un tā tad uh, tas bija par šiem diviem zivsainiecības ziņojumiem. Ir Giovanni Lavija ziņojums par uh, ar pārtiks aprīti dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu saistītu izdevumu pārvaldību. Tātad tas ir uh, ziņojums, kas skar visu pārtiks ķēdi, uh, cilvēku, augu un dzīvnieku veselību. Plus sieviešu, bērnu, atraitņu un tā tālāk. Ir četri referenta grozījumi. Jā, jā, Alda, blokā, jā, lieliski. Kurš par? Kurš pret? Viens pret atturas Paldies, tie pieņemti. Galīgais balsojums elektroniski. Nu, šis jautājums ir ļoti svarīgs un noteikti jābalso elektroniski. Paldies. Beidzam balsot. Viens ir iemidzis. Beidzam balsot. 30 par, 1 pret, 1 atturējies. Apsveicu referentu, kurš gan nav klāts. Thank you. Bien, alors. Labi. Nous avons, nous avons ensuite. Tagad mums ir jāizskata pārvietojumi. Lūdzu, nedodieties prom un nesarunājieties. Ir vēl daži balsojumi. Pārvietojumi attiecībā uz komisijas budžetu. Referents nav klāt, bet redzat, ka mums ir tikai viens pārvietojums. Uh, Tas ir numur 30. Tas attiecas uz uh, saistību apropriācijām. 5 miljoni ir nepieciešami intervences pasākumiem zivju tirgu 2013. gadam. Ir mainījusies juridiskā bāze, un skaidrojums ir rodams kobuņūs. Kurš ir par šo pārvietojumu? Kurš pret? 1, 2, divi pret, atturas pieņemts. Ir virkne uh, citu pārvietojumu, citās iedaļās dereks ir klāt. Varbūt jūs varētu prezentēt uh, visus kopā. Yeah, uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tuvojoties gada beigām, tad pārnesumu lūgumu skaits aizvien pieaug. Un pārvietojuma pieprasījuma skaits aizvien um, pie, pieaug. Mēs esam saņēmuši to no reģiona komitejas, no ombudsmana, no ārējā darbības dienesta un arī no revīzijas palātas. Un visi šie pārvietojumu pieprasījumi uh, ir redzami uh, kolēģiem dokumentā jūsu priekšā. Ir uh, viens pieprasījums no ekosoka, tas ir neliels pārvietojums. Atklāts, ka visi pieprasījumi, izņemot burtiski pāris ir nelieli, un tā kā tie ir pārvietojumi, tad tie ir budžetam neitrāli, un es nevienā no pieprasījumiem nevaru redzēt nekādu strīdīgumu vai kontroversialitāti, un tādēļ aicinu kolēģis akceptēt visus šos pieprasījumus. Paldies! C'est ça. Donc, si je comprends bien, Eh, Tātad, ja pareizi sapratu, tad uh, pirmais punkts tikai informācija. Jūs komentējat, ne, es domāju, ka mums tomēr vajadzēs balsot par šiem. Bet labi, varam balsot. Balsosim par visu blokā, par šiem četriem pārvietojumiem. Kas par? Pret? atturās pieņemts. Tālāk par ombudsmanu par, pret, atturas, pieņemts. Par ārējas darbības dienestu par, pret, atturās, pieņemts. Revīzijas palāta par, pret, atturās, pieņemts Pieņemts. Ir vēl kāds pārvietojums ekonomikas sociālietu komitejai, bet tas nav pieejams mūsu mājaslapā. Vai varam balsot par to tagad, vai gaidīsim līdz nākamajai sanāksmē referents atbalsta, nav iebildumu, tad balsojam arī par to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 Žanluks pārņems kom, tagad priekšstādātāja funkcijas, un es viņam ļoti pateicīgs par to. Young will run alone. You run? No. I not. Áno, áno, pár sa robil pred asi pred pol hodinou, som mohol ešte ale mám to isté, klasické.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 un pievērsīsimies sastajam darba kārtības punktam Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Kozlovska kungs ir uh, referents. Liels paldies priekšsēdētāji. Uh, šeit mēs runājam par Dānijas kompāniju Vestas grupu, kas ražo vēja turbīnas, un šis uzņēmums aicina palīdzību uh, 611 uh, cilvēkiem, kuri uh, zaudēja savu darbu. Un uh, šajā, šajā palīdzībā ir iekļauta apmācība, konsultācijas sniegšana un arī atbalsta sniegšana tiem cilvēkiem, kuri vēlētos kļūt par pašnodarbinātajiem. Un tas arī sniegtu palīdzību cilvēkiem, kuri vecāki par 55 gadiem. Šo ideju ir atbalstījusi Eiropas komisija, kura ierosināja, ka tiktu piesniegtas vairāk kā 630 tūkstoši eiro šajā palīdzībā. Ir izdarīts pieteikums šim transferam un mums fondā vēl joprojām saglabāsies 25% no maksimālā daudzuma, kas ir iezīmēta atlikta šim mērķim. Paldies! Labi, citu komentāru nav. Paldies! Un tad nākamais punkts ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Eskubāra kungs ir referents. Paldies priekšsādātāji. Šajā gadījumā mums ir jāmamazē, lai palīdzētu 4000 darbiniekiem, kuri ir atlaisti pēc rūpnīcas slēgšanas, un, un ir ietekmēti arī pilsoņi cit, citās pilsētās un es eh, var, nevaru jums sniegt nekādu sīkāku informāciju, bet nu, šī ir viena no tām smagajām sakām, ko ir atstājusi globalizācija uz šādu uzņēmumu Nokia, kurš ir ļoti simbolisks uzņēmums Eiropas līmenī. Bet nu, visa Eiropas mums ir arī jāņem vērā konkurences apstākļi. Un Somijā jau vispār ir viens no zemākajiem bezdarba līmeņiem uh, uh, Eiropas Savienībā. Un, un jāds. Un tā tad beigās tas sniegtu palīdzību vairākiem tūkstošu dalībnieku. Nokia nodarbina vienu piekdaļu augsto tehnoloģiju darbinieku Eiropā, un, bet pašlaik uzņēmums zaudē savas pozīcijas augošo tirgu tādu kā Ķīnas un Indijas dēļ. Kādreiz tika nodarbināti 70 tūkstoši cilvēku uzņēmumā, un tagad tas samazinājas par 10 tūkstošiem, un galvenais darba vietu samazinājuma iemesliem ir tāds, ka ražošana no Somijas uh, ir pārcelta uz Ķīnu, uz Indiju, uh, O, un tad pateicot un Koreju un Vietnamu 50% līdzfinējumus, līdzfinējumus sniedz Somijas valdība, un mums ir tātad jāatbalsta šī programma, kuras sniegs atbalstu jaunajiem uzņēmējiem. Kopš 2000. gada mēs esam palīdzējuši vairāk kā 100 tūkstošu darbiniekiem, tas ir ļoti svarīgi, un ir piešķirt 472 miljoni eiro. Un izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies, ir ļoti nopietni, un mums ir jāpalīdz mūsu pilsoņiem sasniegt patiesu uh, konkurētspējas līmeni, un tieši šis instruments ļauj Eh, tādā mikro uzņēmumu līmenī radīt darbu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs, un tieši tādēļ uzskatu, ka mums ir jāatbalsta šis atbal, jāsniedz atbalsts palīdzībai Nokijai. Paldies! Paldies! Komentāru nav. Un tad mums ir pēdējais Eiropas globalizācijas uh, pielāgošanas fonda izmantošana. Neinskī kundze jā, es aicinu jūs atbalstīt Vācijas izteikto lūgumu, tātad Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanai šā uzņēmumā First Solar, tas atrodas Frankfurtē. Viņa nespēja īstenot šo 0,2 28% izpildīt uh, regulā noteiktos prasības, uh, tātad par uh, EGF piel izmantošanu. Gribu teikt, ka First Solar ir uzņēmums, kas tātad uh, ražo un uzstāda saules paneļus Vācijā. Uh, un uzņēmums ir piedzīvojis nopietnas grūtības pēc izmaiņām pasaules ekonomikas a, tendencēs. Pēdējos gados Ķīna ir būtiski palielinājusi savu kapacitāti a, saules paneļu ražošanā, un vispār izpasaules pie, pieprasījuma samazinājums ir a, novedis pie 40% samazinājuma kopumā tirgu Ķīnā samazinājums bija no 40 līdz 11 procentiem, kā Vācijā samazinājums bija no 64 līdz 21 procentam. Uzņēmuma maksāt nespēja eh, nodur, nozīmēt, ka 1200 darbinieki zaudētu darbu. Uzņēmuma maksāt nespēja automātiski nozīmētu 4% bezdarba pieaugu eh, reģionā, kurā atrodas šis uzņēmums, šajā reģionā jau ir vidējais bezdarba līmenis 11,4%, kamēr visā valstī vidējais bezdarba līmenis 7,4%. Kopējais pieteikuma daudzums ir 4,6 miljoni eiro un 50%, jeb 2,3 miljoni eiro nāktu no Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda. 80% no uh, 75%, 875% uh, no darbiniekiem eh, piedalītos apmēram apmācības kursos, viņi saņemtu uh, pabalstu izdzīvo, dzīvošanas izdevumu sekšanai, un es aicinātu deputātus atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies! Paldies par jūsu komentāru. Un nākamais punkts ir Eiropas ilgtermiņa investīciju ieguldījumu fondi Rubjās kundze. Jā, paldies priekšsēdētē. Pavisam īsi runāšu. Par šo atzinumu. Tas ir atzinums, kuru mēs eh, sastādījām ekon komitejai. Runa ir par komisijas jauno regulu par ilgtermiņa investīciju fondiem. Es domāju, ka Vispirms eh, budžeta komiteja par to varētu teikt, ka mēs esam apmierināti, ka šis priekšlikums ir nācis no komisijas puses. Ja jūs vēl atcerēsieties, eh, pagājušo reizi bija ļoti liels pieprasījums. Un tagad komisija ir eh, izstrādājusi regulu, lai varētu sasniegt to, ka visas regulas, kas jau eksistē Eiropas Savienībā, tiktu apvienotas un vēlas piedāvāt juridisko pamatu, lai investori saņemtu juridisko drošību. Un šos ilgtermiņa investīcija fondus ir domāts eh, vienādot. Uh, tad to uzņemsies visu uzraudzības iestādi, to pāraudzīs, kā viss risinās. Šie ilgtermiņa iegūtie fondi, bet mums, manuprāt, ir svarīgi sniegt atzinumu, jo mēs piedaram pie tām, buči, pie tām komitejām, kas prasīja no komisijas aktīvi rīkoties. Esam iesnieguši arī grozījumus par apsvērumu, bet arī par normatīvo tekstu. Uh, šeit runa par to, ka mēs prasām kā tas tiktu aprīkots ar pietiekamiem līdzekļiem, jo bieži vien aģentūrām piešķir jaunas kompetences, bet uh, savādāk ir tad, ja ir jāpiešķir jauna līdzekļa. Ir arī vairāk grozījumi, kas uh, vēlas, lai šiem fondiem būtu lielāka kontrola un vēl, eh, šeit ir izteikti vēlme, lai varētu šeit iekļaut tās valsts, kuras varētu uzskatīt par nodokļu paradīzēm. Tātad šiem fondiem jārada lielāka juridiskā drošība. Un vēl pēdējais punkts par finanšu instrumentiem. Ja šāds fonds ar finanšu instrumentiem varētu dot arī vēl vairāk informācijas. Jebkurā gadījumā šis priekšlikums ir ļoti labs un uh, tika ļoti gaidīts. Protams, uh, ka mēs nevarēsim atrisināt visas infrastruktūras problēmas un visas investīcija problēmas Eiropas Savienībā, bet tas ir labs instruments, lai visu šīs lietas uh, mobilizētu un šādi labi pievilcīgi instrumenti ir ļoti labi, lai piedalītos investīcijās. Paldies! Okay. Paldies! Jā, paldies, priekšsādātāji. Es pavisam īsi izteikšos. Gribēju tikai uzsvērt, cik svarīgs ir šis temats. Mums Eiropā ir e, jāstrādā pie šiem jautājumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem un arī uh, finanšu tirgu kontekstā ir, eh, protams, jādomā par eh, finansējumu. Un tomēr esmu nedaudz nobažījies par eh, zināmiem punktiem, kas šajā projektā nav pietiekami precīzi. Šķiet, ka šeit pietiekam, nepietiekam vērība tiek pieviest, pievērst zināmiem produktiem, kas šķiet varbūt tādi netik svarīgi, bet uh, tie tomēr ir svarīgi. Ir pastāvoši fondi jau Eiropā un ir banku iestāžu produkti, kas tiek piedāvāti. Un kāda tad ir dalībvalstu kapacitāte fiskālajā jomā? Tas ir vairāk jāprecizē. Un arī saiknes ar um, zināmiem jauniem instrumentiem. Uh, tas varbūt eh, tika pieminēts, bet varbūt nepietiekam, proti, ka atvasināto finanšu instrumentu jautājums ir jāskat ļoti rūpīgi. Tieši šie atvasinātie finanšu instrumenti um, ir ļoti pretrunīgi un um, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un šeit vajadzētu ieviest zināms precizējums šajā regulējumā. Un kā jau Ēder teica, šis ir ļoti interesants instruments, kas varētu kļūt par ļoti labu instrumentu, un tas mums ir vajadzīgs. Solo un pequeño comentario porque estoy totalmente de acuerdo con la. Jā, piekrītu to, ko teica Enrika. Ne visu gluži skaidrs, tas ir pareizi. Man arī ir zināmas šaubas par naudas līdzekļiem pirms šie instrumenti ir beiguši savu darbību. Te ir jāpārbauda, cik tas ir likumīgi, bet mēs neesam atbildīgi par visiem šiem grozījumiem, par izmaiņām šeit komitejā. Šeit mēs varam griezties pie ekonomikas komitejas. Šeit mums jārunā par budžetu. Un eh, šajā punktā mēs esam drusku tā paplašinājuši savu kompetenci, bet, nu, kluži viss nav skaidrs. Labi, paldies. Vai jums būtu, ka ziņojums par trialogu? Jā, es atvainojos, mēs ļoti ātri nonācām pie šī punkta. Nav nekā daudz ko ziņot, es gribēju tikai pastāstīt jums par notikumu attīstību, notika pirmā trialoga sanāksme par EIB. Mēs ar padomu pievērsāmies pirmiem četriem pantiem, tie ir visstrīdīgākie panti, par, tie ir par griestiem un par sadali. Nākamais trialogs ir paredzēts pirmdien, un mēs turpināsim pantu izskatīšanu, un līdz tā mēģināsim sagatavot kādu uh, kompromisa, tātad kādu informatīvu tekstu par to, kā esam sanā, panākuši tik tālu. Nu, varbūt pēc uh, kādām pāris nedēļām mēs uh, nonāksim pie labākas izpratnes vai kāda būtiskāka, būtiskā viedokļa atšķirība. Līdz šim prezidentūra mūs uzklausa, viņi ir bijuši ļoti atvērti, bet mums ir jāpaņem, jāsaņem kāda atgriezniskā saite no pašas padomas. Tāda ir situācija pēc pirmās trialoga sanāksmes darbu turpināsim. Pirmdien būs vakar sanāksme Strasbūrā. Paldies! Labi, paldies! Esam nonākuši pie pēdējā punkta. Tas ir pēt pētījuma prezentācija un eh, referenta Nīcki kundze pārņems uh, vadību. Paldies, paldies. Priekšsēdētāji var izteikt pavisam īsu ievadu, tātad iepazīstināšu jūs ar pētījumu, lai pēt, pētniekiem būtu vairāk laika iepazīstināt mūs ar saviem secinājumiem. Tātad tas ir uh, situācija pēc arābu uh, pavasara un ietekmu uz Eiropas Savienību. Uh, jo tika paredzēts tiešas budžeta iemaksas valstu budžetos un Eiropas nodokļu maksātāju dēļ šīs, šī palīdzība ir ļoti būtiski jāuzrauga. Un tad ir jāizvērtē, kāda bija strateģiskā ietekme un izmaksu efektivitāte. Tāpat ir jāpatur arī prātā ar Lisbonas līgumu piešķirtā lielākā Eiropas parlamenta loma mums ir jāzina, kā mūsu rekomendācijas tiek atspogļotas budžeta atbalstā. Un visbeidzot ir ļoti svarīgi saprast, vai šim finanšu instrumentam ir kāda ietekme uz demokrātiju, uz eh, cilvēktiesību uzlabošanu un nabadzības mazināšanu. Pētījums koncentrējas uz Alžīriju, Ēģipti un Tunisiju, jo uh, bija jau iepriekš arī budžeta atbalsts un pēc arābu pavasara var tad veikt atbilstošu analīzi. Man galvenais pētījuma secinājums ir tāds, ka budžeta atbalsts nav efektīvs demokrātijas veicināšanas instruments, tomēr tam ir būtiski ietekme uz ekonomikas attīstību, kura tālāk veicina demokratizāciju. Un tad bez liekas kavēšanās es aicināšu e, izpētes komandu iepazīstināt mūs ar savu darbu. Es viņus neredzu. Ā, lūk, arī viņi. Lūdzu. Well, first of all, um, thank you very much for. Uh... Pirmkārt, liels paldies, kas niedzāt mums iespēju uh, iepazīstināt jūs ar pētījuma galvenajiem atklājumiem un secinājumiem. Iepazīstināšu jūs ar sevi un manu kolēģi. Tā ir Vilepsenas kundze. Un es pats esmu padalīta. Mēs strādājam uh, izpētes centrā Nīderlandē un šo pētījumu veicām šī gada pirmajā pusē. Priekšsēdētājiem pieminēja mūsu pētījuma virsrakstu, tātad kāds bija Eiropas Savienības budžeta atbalsta uh, sakas uh, Dienvidu vidus jūras reģiona valstī. Viņa norādīja, ka mēs arī koncentrējāmies uz trīs valstīm - Ēģipte, Alžīriju, Tunisiju. Uh, tātad uh, mūs aicināja koncentrēties uz četriem galvenajiem pētījumi, pētniecības jautājumiem. Pirmais, vai Eiropas Savienības budžeta atbalsts ir mainījies arābu pavasara dēļ Eģiptē, Tunīsijā un Alžīrijā? Otrs jautājums bija, vai, vai attiecīgās Eiropas parlamenta rezolūcijas tika ņemtas vērā budžeta atbalsta uh, programmās šajās trīs valstīs. Trešais jautājums bija par monitoringa sistēmu, par, par budžeta atbalsta uzraudzību. Un ceturtais jautājums attiecās uz ilgtermiņa ietekmi budžeta atbalstām, veicinot demokrātiju, demokrātiju cilvēktiesības, dzimumu līdztiesību un uh, nabadzības mazināšanu. Tāds bija mūsu pētījums. Uh, mēs veicām tādu plašu dokumentāru analīzi, un pēc tam arī devāmies trīs misijās uz iesaistītajām valstīs. Pavadījām vienu nedēļu katrā no trīs valstīm. Šajās misijās devos mana kolēģi un es pats, un šajās valstīs mēs saņēmām atbalstu no vietējiem konsultantiem. Pirms eh, pievēršos vairāk šīm konkrētajām trīs valstīm, es gribētu izteikt vairākas mm, provizoriskas eh, piezīmes, un tās ir sīkāk izklāstītas pētījuma otrajā nodaļā. Pirms pievēršamies tieši finanšu aspektiem, bija svarīgi gūt skaidrāku priekšstatu par četriem jautājumiem. Pirmkārt, mēs uh, rezumējām un izanalizējām arābu pavasara rezultātus trīs iesaistītajās valstīs, tad mēs veicām tādu zināma veida inventarizāciju, lai saprastu, kas tieši ir domāts ar demokrātijas veicināšanu. Treškārt, mēs izanalizējām budžeta atbalsta politikas evolūciju no Eiropas komisijas, tad sākot no 2000 gada mēs izanalizējām, ka šis budžeta atbalsts ir attīstījies un ka kāda ir bijusi ietekme. Un ceturtā tēma bija izanalizēt tad valsts, Eiropas kaimiņu valstu politikā. Mums vajadzētu redzēt, kādas pat šīs demokrātijas veicināšanas iestrādes bija iekļauts Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikā. Es nepieminēju visus jautājumus otrajā nodaļā, gribēju izcelt tikai, manuprāt, būtiskākos. Tos varat redzēt šajā slaidā un redzēsiet arī nākamajā. Pirmkārt, kad mēs analizējam demokrātijas jēdzienu, ir jāņem vērā tas, ka demokrātiskās pārmaiņas prasa zināmu laiku šāda veida valstīs. Tas nenotiks dienas laikā, un Eģiptes pieredze jau rāda, ka, ka ir po, laika posmi, kad notiek attīstība, un tad ir laiki, kad šeit ir zinām arī recesija. Tas nav tās lineārs process, kas uzlabo demokrātiju valstīs. Ir nepieciešams laiks, un. Uh, Eh, ja domājam arī par budžeta atbalstam, ir dažāds ilgums, tas var ilgt gadu vai trīs gadus, bet politiskie procesi prasa ilgāku laika posmu, un tad, tad, tad es domāju, ka prasa arī vēl ilgāk nekā tikai trīs gadus. Un mēs. Eh, es gribētu uzsvērt, ka mums nevajadzētu pārvērtēt savas spējas politisko procesu ietekmē ārējie spēki, ārējās valstis, tās var, eh, tām var būt kāda ietekme tām, bet tām nav izšķiroša loma. Un to mums vajadzētu paturēt prātā, ka mēs uzdodam jautājumu, kāda ir bijusi budžeta atbalsta ietekmes politiskiem procesiem. Un vēl arī ir jāatcerās, ka mums ir tomēr jārespektē valsts nacionālās suverenitāte. Kad mēs runājam par demokrātiju mēs ļoti ātri nonācām pie jautājuma, kādas ir valsts suverenitātes prasības, cik tālu mēs varam doties kā ārēja aktora, lai mēģinātu ietekmēt procesu šajās valstīs. Un visbeidzot, mums ir jābūt realistiskiem, domājot par to, ko palīdzība var um, sniegt demokrātijas veicināšanu, tāpat arī, ko budžeta atbalsts var uh, sniegt, lai atbalstītu demokrātijas veicināšanu. Tik tā par politisko kontekstu. Uh, Un otrkārt, budžeta atbalsta instruments tika izveidots gadsimta sākumā, vadlīnijas tika publicēts 2002. gadā. Sākotnēji galvenais mērķis nebija veicināt demokrātiju. Šie, šis budžeta atbalsts tika izveidots, lai atbalstītu nabadzības samazināšanu, veicinātu ekonomikas izaugsmi. Bet tas netika izstrādāts tieši priekš demokrātijas veicināšanas. Uh, mēs nevaram tā pašsaprotami pieņemt, ka šis instruments, kurš tika izstrādāts, kurš citiem mērķiem automātiski arī varētu tikt izmantots demokrātijas veicināšanai. Varam jau pieņemt, ka uh, to varētu tā izmantot, bet nevajag uh, absolūti tā uzskatīt. Otrais punkts. Mums vienmēr ir skaidri jāizšķir starp demokrātijas veicināšanu uh, kā priekšnoteikumu un mērķi Uh, Eiropas komisijas budžeta atbalsta politikā ir veiktas būtiskas izmaiņas. 2012. gadā bija tikai divi mērķi, proti atbalstīt nabadzības mazināšanu un atbalstīt ekonomikas izaugsmi. Tikai pavisam 12. gadā tas mainījās un tika pie, iekļauts arī trešais mērķis, proti demokrātijas veicināšana. 12. gada vadlīnijās varat redzēt, ka šī demokrātijas veicināšana ir norādīta gan kā priekšnosacījums, gan kā mērķis. Tāpat mums arī ir jāizšķir starp vispārējo budžeta atbalstu un nozaru budžeta atbalstu. Vispārējā budžeta atbalsta gadījumā ir tādas uh, plašākas diskusijas par uh, lieliem, lielākiem, plašākiem politikas jautājumiem. Otrajā gadījumā nozaru atbalstā tas ir, šis atbalsts ir koncentrētā, koncentrētāks uz dažādām uh, nozerēm un politikas īstenošanu tajā. Ja jūs vēlties iekļaut politiskus jautājumus savā dienas kārtībā, to ir vienkāršāk un arī atbilstīgāk darīt vispārējā budžeta atbalsta līmenī un ne nozara budžeta atbalsta līmenī. Tie bija daži no uh, visbūtiskākajiem punktiem mūsu ievads sadaļā, bet eh, tas vēl vairāk par to nerunāšu, vēlties stieņu šādi varat izlasīt to arī mūsu pētījumā. Ēģiptē ir piecas nozaru budžeta atbalsta programmas, kas pašlaik notiek. Tās ir izglītībā, veselībā, ūdens, vidas un transporta jomā. Šīs programmas tika uh, uzstāktas dažus gadus pirms arābus pavasara. Uh, šīs programmas atbalsta nozaru politikas, lai mērķi, palīdzētu šīm nozarēm sasniegt noteiktus mērķus. Šo programmu mērķi vēl joprojām ir derīgi, tie nav mainījušies tikai arābu pavasara dēļ, un tieši tādēļ jūs arī varat redzēt, ka šīs budžeta atbalsta programmas nav tikušas pārformulētas vai apturētas arābu pavasara dēļ, programmas vēl joprojām pastāv un tās tiek īstenotas. Viss svarīgākais šo programmu uh, tātad trūkums vai, vai problēma ir tāda, ka pēc arābu pavasara ir radusies lielāka nestabilitāte, daudz cilvēku ir devušies prom, valdības mājās mainījusies, bieži vien pietrūkst vadības. Tādas ir problēmas, bet pats programmu saturs un mērķi nav mainījušies. Bez tā komisija ir sākusi 2012. gadā diskusijas ar valdību, tad, lai izveidotu šādu valsts veidošanas līgumu. Un, noli, un tas nozīmē, ka šāda veida budžeta atbalsts iekļautu palīdzību, kas veicinātu virzīšanos uz demokratizāciju, bet eh, komisija mums tad nevarēja uh, mums neko sīkāk eh, teikt, jo tā sarunas eh, ar Eģiptes valdību notika pilnā gaitā, bet bija skaidrs, ka eh, komisija neparakstītu šādu līgumu pirms Eģipte nevienotos ar SVF par finanšu atbalstu makroekonomikas politikā. Tolaik tik bija panākts ļoti neliels progress un Eiropas komisija darbojās kopā ar Pasaules banku uh, un kopā ar Āfrikas attīstības banku. Šīs eh, trīs eh, vai četras struktūras eh, cieši sadarbojās, tad ir iekļaujama arī SVF. Tāda bija situācija tolaik. Tunisija. Situācija Tunisijā ir atšķirīga no situācijas Ēģiptes, runājot par budžeta atbalstu, jo Tunisijā šis budžeta atbalsts jau tika sniegts agrāk stākot šeit jau no 2008. gada. Budžeta atbalsts koncentrējās uz ekonomikas attīstību valstī. Šeit atbalsts bija 45 miljoni eiro gadā, tas ir relatīvi neliels apjoms, ja domājam par ekonomikas izmēru Tunisijā, bet, nu, bija iesaistījušas arī citi donori vēl. Drīz pēc arābu pavasara, tas bija 2011. gada martā, aprīlī donori uzsāka sarunas ar jauno valdību uh, un sāka runāt par jaunu budžeta atbalsta formu. Un šie jaunie, šaunās uh, vienošanas bija vairāk koncentrētas uz sociālās ekonomikas attīstību, uz nodarbinātības stiprināšanu un arī dažādu sociālo problēmu risināšanu šī sociālās bažas jau arī bija viens no galvenajiem arābu pavasara izraisītājiem. un 2012. gadā tas šī palīdzība tika sniegta. 13. gadā Eiropas Savienības delegācija uzsāka diskusijas par šo jauno budžeta atbalsta formu, kas tiek sauc par tādu par šo jaunā veida līgumu. Īsti progress neveicās, jo politiskā situācija pasliktinājās, varētu lasīt avīzē, avīzēs, ka bija zināma politiskā nestabilitāte, un tad trīs iesaistītie uh, donori um, nedaudz arī tad pielāgoja savu attieksmi un nolēma, ka būs nepieciešams pavērot, kā attīstīsies politiskā situācija. Bija divas sektorālās budžeta atbalsta programmas šeit ūdenim un videi. Un tāpat kā Eģiptes gadījumā šīs nozara budžeta atbalsta programmas tika noformulētas jau krietni pirms politiskajām pārmaiņām. Tam ir skaidri mērķi, lai risinātu konkrētas problēmas, un uh, tātad šīs uh, nozaru budžeta atbalsta programmas nav mainītas, un tās nav mainījušās arī pēc revolūcijas. Alžērija. Arī šeit ir pavisam atšķirīga situācija no iepriekšējiem diviem piemēriem, jo Alžīrija ir bagāta valsts, valdībai ir pieejami pietiekami budžetārie resursi, valstī ir nafta un arī gāzes resursi, uh, un Alžērijas valdība jau atrodas diezgan labā uh, situācijā. Tad, tad finanšu palīdzība nekad nav tikusi apsvērta no Eiropas Savienības puses. Ir viena nozares at, budžeta atbalsta programma, kas jau pastāv, un viena, kas ir sagatavošanas posmā. Viena ūdens un otra vidusjomā. Šīs budžeta uh, atbalsta programmas netika sniegtas ne jau tādēļ, ka tika sniegts ne jau tādēļ, ka valdībai trūka naudas, bet gan tādēļ, ka Eiropas Savienība vēlējās mainīt savas sadarbības a, uh, a, uh, veidu un, un šāda veida diskusijas un programmas ir iespējams tikai caur nozares uh, budžeta atbalsta programmām es slaidās norādījis, ka nav bijis nekāda arābu pavasara ietekme. Nu, tas varbūt ir nedaudz pārspīlēti. Ietekme ir bijusi neliela, eh, drīzāk tādā eh, politiskā līmenī. Tās ir trīs valstis, kas tika analizētas mūsu pētījumā. Un tagad aplūkosim šos eh, četrus izpētes jautājumus tas viss, ko es jums pastāstīju par trīs valstīm, tas jau arī bija tas jau bija būtiskāk atbildes pirmo jautājumu. Otrs uh, pētījuma jautājums. Otrais pētījuma jautājums bija uh, par Eiropas parlamenta rezolūcijām. Mēs uh, apkopājām informāciju par parlamenta rezolūcijām un izskatījām, cik daudz no tā bija saistīts ar budžeta atbalstu. Tik daudz rezolūciju par to nemaz nebija. Bija piecas rezolūcijas tieši par Eģipti, tātad pēc 2011. gada. Uh, Un viena no šīm rezolūcijām bija atbilstīga šī pētījuma mērķiem, un šajā rezolūcijā tika rekomendēts, ka budžeta atbalsts būtu jāapst, jāaptur, ja līdz brīdim, kamēr nav panākt kāds progress ar cilvēktiesībām, demokrātiju un tiesiskumu. Uzskatām, ka jā, pavērojam, ka delegācija un komisija ir darbojušās kopš 2011. gada, tad jāsaka, ka uh, delegācija un komisijas ir darbojušās šīs rezolūcijas garā. Viņi ir darbojušies uh, ļoti uzmanīgi. Viņi ir iesaistījušies diskusijās, ir sākuši sagatavošanas darbi, bet uh, viņi nav iesaistījušies pārāk ātri, uzņemoties kādas saistības vai izsakot apņemšanās Ēģiptes valdībai. Uh, Es domāju, ka tā arī ir pareizā pieeja. Mēs izskatījām Eiropas parlamenta rezolūcijas par Tunisiju un Alžīriju, bet neviena no tām nebija īpaši saistīta ar budžeta atbalstu. Trešais eh, pētījuma jautājums bija par uzraudzību un ziņošanu. Ja palūkojamies uz uzraudzību un ziņošanu budžeta atbalsta kontekstā, pirmkārt ir eh, jāpiefiksē, ka ar šāda veida budžeta atbalstu, tas nav projekts, jūs atbalstat tādas politikas un darbības saņēmēju valdībās, saņēmēju valstīs, un saņēmēji ir atbildīgi par ziņošanu, un tas arī ir iekļauts nolīgumos starp Eiropas Savienību un attiecīgo valdību. Tātad šī uzraudzība un ziņošana jāatstāja saņēmēju valstu valdību ziņā. Un saņēmējām tādas jauktas uh, atbildes. Citās ministrijās šis darbs tiek veikts labāks, citās sliktāk, un mēs arī piefiksējām, ka tādēļ, ka šajās trīs valstīs valdības vājinājās un 11. un 12. gadā arī uzraudzības un ziņošanas kvalitāte ir samazinājusies. Otrais komentārs ir par to, par ko tiek ziņots. Galvenokārt tiek ziņots par Uh, tātad saņemto finansējumu, par pieņemtajiem lēmumiem un par tiešajām sakām. Bet uh, ziņošana nav tik laba par uh, tātad iznākumu, iznākumu par rezultātiem un par īstenošanu. Kā jau es teicu, tad attiecībā uz nozaru budžeta atbalstu nav mainījušies mērķi, un tas arī nozīmē, ka nozaru līmenē nav mainījušies arī indikātori. Uh, vispārējais budžeta atbalsts Tunisijā, tātad tas uh, koncentrējas uz uh, šo atbilstības kritēriju ievērošanu, tātad makroekonomiskā stabilitāte un citi Um, un arī šajā gadījumā indikātori nav mainījušies, jo Eiropas Savienība nav mainījusi savu budžeta atbalsta politiku. Daži no šiem indikātoriem arī koncentrējas uz rezultātu un ietekmi, bet tos var noteikt tikai vidējā termiņā vai ilgtermiņā, bet ne pēc viena gada. Ceturtais pētījuma jautājums, iespējams, vissarežģītākais un ambiciozākais jautājums šajā pētījumā. Tas bija jautājums par to, kas, kā šis budžeta atbalsts ir sniedzis savu ieguldījumu, lai veicinātu demokrātiju, cilvēktiesības, dzimumu līdztiesības jautājumus un nabadzības samazināšanu. Šajā īsajā pētījumā, jo mēs pavadījām tikai vienu nedēļu katrā no valstīm, nebija iespējams gūt pārāk plašas un izsmeļošas atbildes uz šo jautājumu, jo uz ša... lai atbildētu šādu jautājumu ir jāveic ļoti padziļināts ietekmes izvērtējums, jo īpaši runājam par nabadzības mazināšanu. E, tas ir tāds vidēja ilgtermiņa jautājums, un tad ir jāveic uh, īpaši pētījumu OECD ir izstrādājuši īpašu metodoloģiju, kas jāveic vienreiz septiņos gados, un ka pētījumam ir vajadzīgs 50 tūkstoši eiro finansējums un nepieciešams vesels gads pētījumu veikšanai. Tātad šī pētījuma ietvaros mēs tiešām nespējām veikt tādu padziļinātu analīzi. Vienīgais, ko varējām izdarīt, bija veikt tādus pāris vispārīgus novērojumus. Ja jūs varat palīdzēt veselības, ūdens un uh, izglītības mērķiem, tad jūs varat būt droši, ka esat arī snieguši savu ieguldījumu nabadzības mazināšanā. Vai tā ir ūdens vai vides programma, tas noteikti ir palīdzējis veidot iekļaujošu ekonomisku iz, izaugsmu, un tas noteikti arī sniedz ieguldījumu nabadzības maz, mazināšanām. Tad, ja runājam par demokrātijas veicināšanu, jau arī agrāk norādīju, iepriekš norādīju, ka mums ir zināmas bažas par to, cik efektīvs budžetārs atbalsts var būt demokrātijas veicināšana tādā tiešā a, veidā. Mēs varam runāt drīzāk par tādu netiešu atbalstu. Ar budžeta atbalstu var veicināt a, sabiedrības attīstība var palīdzēt uh, veselības, sanitācijas, apūdeņošanas jautājums. Un tā, tā, tā būtu tāda demokrātiska sabiedrisko pakalpojumu pārvaldība veicina arī demokrātiju vispārīgākā nozīmē sabiedrībā. Bet tie visi ir, ne, tās visas ir netiešas sekas, tas nav tieši iekmet, tā nav tieši ietekme uz demokrātijas veicināšanu. Es tieši priekšsēdāk jau. Uh, es izplatīšu pārāk gari. Gribēju gan piebilst vēl pāris vārdus par rekomendācijām, kuras izsakām mūsu pētījuma beigās. Es gan nesagatavoju uh, slaidu par to. To varat atrast dokumentu 48. lapusē. Es ceru, ka lapušu numuru jūs kopijās tādi paši kā mūsēja. Tas ir uh, 5, 2 punkts. Un esam nākuši, piedāvājam 3, 2, 5 rekomendācijas. Pirmā Tad jūsu dokumentā tā ir 54. lapuse. Tad 56. lapusē jūs dokumentā atradīsiet piecas rekomendācijas. Pirmā rekomendācija ir saistīta ar to, ka to, ka ir zināmas bažas par to, vai budžeta atbalsts var sniegt kādu ietekmi uz demokrātijas attīstību. Bet, ja jūs tiešām vēlaties demokrātijas attīstību padarīt par to, ka budžeta atbalsts būtu, jā, tā, tā mērķim ir jābūt uh, budžeta veicināšanā, bet tad es jūs aicinātu rūpīgāk pārbaudīt to, kā to labāk noformulēt uz papīru, lai tas tiktu efektīvāks. Eh, budžeta atbalsta vadlīnijās nav nekas daudz par to teikts. Ir noteikts, ka demokrātijas attīstība ir viens no budžeta atbalsta mērķiem, bet nav skaidri aprakstīts, kā. Otrā rekomendācija saistās ar Eiropas kaimiņu eh, attiecību politikas dokumentiem. Budžeta atbalsts, tas ir tāds jēdziens, kas šajos dokumentos tiek izmantots ļoti maz. Komisijām varbūt arī šeit ir tāda uh, tāds vispārējais pieņēmums, ka eh, demokrātijas veicināšana ir ļoti svarīga arī Eiropas kaimiņa attiecību politikā. Tas svarīgs jautājums ir, kā to darīt tā, eh, efektīvi. Trešais jautājums saistās, sasaistās ar to eh, šo sensitīvo aspektu, kā budžeta atbalsts sasaistās ar tad, politisko situāciju uh, saņēmēju valstīs. Budžeta atbalsts ir politiski ļoti jutīgs instruments, un būtiskas izmaiņas saņēmēju valstīs, ja tādas notiek, tad automātiski rodas jautājumi, vai joprojām ir atbilstīgi šai valstī sniegt budžeta atbalstu, vai būtu kas jāmaina. Jo īpaši politiski nestabil, nestabilās valstīs ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un piesardzīgiem sniedzot budžeta atbalstu. Ceturtā rekomendācija. Uh, Eh, tad runā par šo atšķirību starp vispārējo budžeta atbalstu un nozara budžeta atbalstu. To norādīja arī sākumā, bet mēs izdarījām secinājumus par budžeta atbalsta politisko ietekmi, un šo apsvērumu dēļ mums vienmēr ir skaidri jānošķir vispārējais budžeta atbalsts no nozara budžeta atbalsta, jo, lai gan pastāv lielas līdzības starp abiem šiem atbalsta veidiem, bet eh, nozara atbalsts tomēr tiek sniegts ļoti specifiskiem mm, nozaras mērķiem. Un pat ja vispārējais budžeta atbalsts politiskiem iemeslu dēļ mm, vairs nevar tikt piešķirs, tad uh, nozara budžets um, nu, tomēr būtu jāsniedz, jāturpina sniegt. Piektais secinājums bija par uzraudzību un par ietekmi ne tikai trīs pētītajās valstīs, bet arī citās, tas bieži vien ir ļoti vājš aspekts, lai arī eh, cik, jo, jo nepietiek uh, uzsvara uz rezultātu un ietekmes izvērtējumu. Tas arī ir viss no mūsu pētījuma. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Okay, thank you very much. Paldies. Vēlos teikt paldies pētnieku komandai par prezentācijas. Tiešām uzskatu, ka šis pētījums sniegs būtisku ieguldījumu arī parlamenta nākotnes darbā strādājot pie šiem jautājumiem. Pētījums analizēja to, kādā mērā Eiropas Savienības budžeta atbalsts, kas tikta sniegts uh, vidusjūras dienvidu reģionu valstīm, uh, kāds ir mainījies neseno politisko apstākļu dēļ, kāds ir mainījies. Diemžēl zālē vairs nav palikuši daudz cilvēku, bet šeit ir kolēģis, kurš ir bijušais ārlietu ministrs, un viņš varbūt gribētu izteikties. Ivēl, vai jums būtu kas pie, pie, pie, piebilstams par pētījumu, jo tāpā esam palikuši tikai divi mēs, un varbūt mums tomēr vajadzētu nedaudz pakomentēt. Uh, nu pat dzirdēto. Lies paldies, pētījums tiešām ir ļoti interesants. Man bija iespēja ar to iepazīties arī iepriekš. Uh, šis jautājums, par ko mēs daudz runājam parlamentā, kāda ir izmantotā un piešķirtā finansējuma efektivitāte ne tikai budžeta tad arī budžeta kontrolas komitejā tiek bieži uzdots jautājums par finansējumu piešķiršanas efektivitāti. Nesen tika veikts arī īpašs ziņojums un tika runāts par Ziemeļāfrikas valstīm un bija diezgan tādi strīdīgi secinājumi par piešķirtā finansējuma izmantojumu, jo īpaši Eģiptē. Jūsu pētījums ir ļoti interesants. Parasti mūsu tradicionāli uzdotā jautājuma jau ir iekļaut arī jūsu pētījumā. Vai budžeta atbalsts ir labs instruments, vai tas tiešām sniedz kādu būtisku ietekmi? Tāpat arī. Kāda būtu alternatīva? Tad alternatīva būtu finansēt konkrētas programmas, bet tādā gadījumā atkal ir jādarbojās caur valstu iestādēm, kuras nevienmēr ir īpaši uzticams. Tāpat arī tiek uzdoti jautājumi par uh, uzraudzību un arī par finansējuma izmantošanas caurskatāmību. Jo īpaši, ja runājam par budžeta atbalstu, mēs bieži runājam par to, vai Eiropas Savienības piešķirtais finansējums ir tāds redzams, vai cilvēks zina, kas to finansē, ar kādiem mērķiem, lai nav gluži tā, ka šis finansējums gluži vienkārši tiek ieskaitīts nacionālajos budžetos. Pašlaik mēs arī runājam par Eiropas investīciju bankas ārējo mandātu. EIB ir īpašs mandāts šie šī kaimiņu valstu politika, kas, tā zināmā mērā, sadalās starp uh, dienvidiem un austrumiem. Uh, Un viens no jautājumiem, ko mēs pašlaik apspriežam ar dalību valstīm, ir tas, vai nebūtu jāmaina griesti. Ir um, viedokļi, ka varbūt mums vajadzāk vajadzētu pievērsties austrumu kaimiņu valstīm, nevis dienvidu kaimiņu valstīm. Tas arī ir pamatots arguments. Un ņemot vērā politisko nestabilitāti, situācijas maiņu tad varbūt mums vajadzētu tiešām padomāt, nezinu, varbūt arī jums ir kādas preferences vai, vai kādas rekomendācijas šajā jomā. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Tātad, pirmkārt, runājot par Eiropas investīciju banku. Es neesmu pārliecināts, vai EIB sniedz aizdevumus budžeta atbalstam. Nē, tā nestrādā pie budžeta atbalsta, bet EIB bieži vien ir iesaistīta tātad arī programmās, bet būtībā EIB darbojas uz mandāta pamata, kur šos politisko risku sēdz Eiropas garantija fonds. Tas nozīmē, ka EIB var sniegt lē, lētāku finansējumu konkrētās jomās. Un tad šīs jomas ir nu, fiksētas un tās ļoti saskaņotas ar Eiropas uh, mērķiem. Kāds ir jūsu viedoklis par šo bankas iespēju finansēt uh, specifiskus projektus? Tad bieži vien šīs uh, EIB darbības ir ļoti saskaņotas ar Eiropas Savienības uh, politiskiem mērķiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, tad EIB tiešām sniedz aizdevumus īpašiem mērķiem, bet te ir īpaši aizdevumi, un tur ir iesaistīta, iesaistīts arī zināms politisks uh, konteksts. Bet es domāju, ka politiski runājot, tas ir daudz uh, mazāk sensitīvs jautājums nekā budžeta atbalsta sniegšana, jo budžeta atbalsts tā ir nauda, kas tiek piešķirta budžetam, un jo īpaši runājam par vispārīgo budžeta atbalstu, to var izmantot visur, visās jomās, kur darb, valdība darbojas vai arī nedarbojas. Projektu atbalsts tiek piešniegts konkrētiem mērķiem, bieži vien šie projektu finansējums tiek, tā pārvaldīšanā valdība neiesaistās nemaz. Dažkārt šos projektus īsteno saņēmē valstu valdība, tādā gadījumā šis finansējums iet arī cauri budžetu, bet tas ir tiek īpaši iezīmēts. Tātad projektu atbalsta politiskā sensitivitāte ir mazāka nekā budžeta atbalstam. Un jāsaka, ka EIB finansējuma politiskais jūtīgums ir mazāks um, nekā Uh, tad, ja snieg, tiek sniegts projektu atbalsts, jo EIB aizdevumi ir zināmā mērā komerciāli aizdevumi, kas tiek piešķirti specifiskiem mērķiem un tie neiziet caur valsts valdības budžetu. Un tad politiski nestabilās valstīs var vēl joprojām sniegt arī EIB aizdevumus, lai gan netiek piešķirts budžeta atbalsts. Uh, un tad var pat uzdot jautājumus par uh, šo uh, projektu palīdzību tiem projektiem, ko īsteno valstu valdības. Tad šādas ir manas domas, kas izrietēja no jūsu jautājuma. Jūsu jautājumā jūs arī runājāt par Eiropas Savienības uh, atbalsta redzamību šajās valstīs. Ir divi redzamības aspekti. Tad Uh, vai. Bet tad arī ir jādomā par rezultātiem. Ja runājam par redzamību, tad automātiski ir jādomā arī par rezultātiem. Bet nu, tāda piebilde par redzamību, vai var tiešām identificēt, ka šis atbalsts ir nācis no Eiropas Savienības, tad atbildi ir nē. Ar budžeta atbalstu uh, uh, tātad nevar to darīt. Bet uh, nozaru budžeta atbalsta gadījumā vismaz mēs varam teikt, ka ir bijuši vairāk politis, politikas mērķi, kas ir tikuši apspriesti, un tad to rezultātā ir uh, izveidots jauns lietas, ir pieņemta jauna politika, un tas ir noticis arī pateicoties Eiropas Savienības pienesumam es tiešām, bet, nu, var runāt par tādu netiešu redzamību, bet nevar tā kā skaidri norādīt uz skolu ceļu vai, vai slimnīcu, kura būtu tieši finansēta ar Eiropas Savienības līdzekļiem. Vai bija vēl kas, ko jūs jautājāt? Nē. Liels paldies. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos varbūt uzdot kādu jautājumu par pētījumu? Uh, Vai arī ir kādi vēl papildu jautājumi no zāles? Varbūt kāds no asistentiem? Nē. Šķiet, ka nē. Es domāju, ka jūsu plašā prezentācija pieskārās un atbildēja uz vairākiem, uz visiem svarīgākiem jautājumiem. Paldies arī Kāfenkungam par papildu jautājumu, kas ļāva arī tad plaši aptvert tēmu. Liels jums paldies, ka ieradāties mūsu sanāksmē. Es atvainojos manu kolēģu vārdā par šo vēlo darba stundu, kurā izlēmām pētījumu prezentēt. Tas arī ir vēl viens no iemesliem, kas ir ietekmējis mazo apmeklētības līmeni. Bet es pateicos, ka jūs ieradāt, tā, ka ieradāties, ka sniedzāt iespēju jums, jums iepazīsties ar jūsu pētījumu un arī balstu, balstīt mūsu nākotnes darbu uz šī pētījuma rezultātiem. Es augstu vērtēju jūsu darbu. Paldies visiem, ka jūs ieradāties un vēlu visiem ļoti patīkamu vakaru. Paldies! Nee, volgens mij zit er assistent. Die twee die behaard heeft en die daar.